Dear colleagues, um, I'm conscious that there are not. Dargie kolēģi, es labi saprotu, ka daudz vēl nav ieradušies, bet uh, tie, kas ir ieradušies, jau gaida krietnu laiku. Tāpēc uh, sākšu šo sanāksmi. Esiet sveicināti. Sāksim ar pirmo punktu mūsu darbkārtībā - darbkārtības pieņemšana. Ārkārtas lībe un uh, uh, budžeta uh, sanāksme. Uh, būs jāatliek, tātad 11. punkts, eh, to eh, atliksim, eh, un visādi citādi darba kārtībā grozījumu nav. Otrais punkts, tulkošanas režīms, visas valodas izņemot horvātu un gēļu valodu. Ja runājam par sanāksmes dokumentiem, tad lūdzu ņemiet vērā, ka uh, Koordinātors savā sanāksmē pagājušajā gada 15. decembrī lēma, ka pamazām jāatsakās no dokumentu drukāšanas, kopēšanas, un mm, šogad 5. oktobrī lēmām, ka nu ir pienācis tas eh, brīdis, eh, kāda ir laiks eh, ieviest drukātus dokumentus pēc pieprasījuma. Tātad, ja vēlaties, tad varat saņemt drukātā formā sanāksmes dokumentus visādi citādi e-meeting lietotnē atradīsiet visus nepieciešamos dokumentus elektroniski. Un nu, man pat nav jāskaidro, kāpēc tas tā. Trešām kārtām vēlos atgādināt, ka 17.30 ir balsošanas sesija, tāpēc lūdzu līdz tam laikam pārliecināties, ka jūsu balsošanas kartes ir jums parūkai. Tagad varam ķerties pie trešā punkta mūsu darba kārtībā Uh, priekšlikums uh, padomis lēmumam, ar kuru uh, tātad tiek parakstīta Eiropas padomis konvencija par terorisma novēršanu. Un šeit man jāpiebilst, ka maijā Eiropas padome vienojās par papildu protokolu šai konvencijai par šiem ārvalstu kaujiniekiem atbilstoši ANO drošības padomes uh, Um, rezolūcija 2178 atbilstoši 218. pāntam, 10. punktam, uh, nolīgumam par ES funkcionēšanu parlaments, tātad uh, visos uh, sagatavošanās procesa posmos cieši un pilnībā piedalās un tiek informēts par sagatavošanās procesu šādu nolīgumu parakstīšanai. Un, kā jūs zināt, 18. septembrī padome pieņēma lēmumu, ar ko tā pilnvaro parakstīt šo konvenciju Eiropas Savienības vārdā un šīs konvencijas protokolu par ārvalstu kaujiniekiem. Parakstīšana notiks pavisam drīz. Un tāpēc ir īstais brīdis dot vārdu komisijas pārstāvim, lai mūs informētu par to, kāda ir jaunākie pavērsieni šajā sagatavošanās procesā. Un tāpat arī došu vārdu Eiropas parlamenta juridiskajam dienestam, kas mums sniegs konsultāciju par abiem padomis lēmumiem. Sāksim ar komisijas pārstāvi, pēc tam turpināsim ar juridisko dienestu, prezidentūras pārstāvi, un tad būs iespēja izteikties jums, kolēģi. Tāpēc eh, dodu vārdu komisijas pārstāvim eh, Loiksa kungam. Jā, paldies! Paldies par iespēju izteikties! man tiešām liels prieks atkal būt eh, jūsu vidū šeit šajā komitejā un stāstīt jums par to, kā notiek gatavošanās šī būtiskā dokumenta parakstīšanai. Eh, jau aprīlī, jūlijā un šodien eh, komisārs Avramopulas jums ir sūtījis rakstiski nu, tādu kā atgādinājumu par to, cik tālu esam tikuši. Un, kā jūs jau teicāt, priekšstādātāji, jūnija vidū iesniedzām divus padomus lēmumu priekšlikumus, ar kuriem tad mēs tiktu pilnvaroti parakstīt šo pamata konvenciju un tās papildu protokolu par ārvalstu kaujiniekiem. Patam lāgam ir notikušas tehniskas diskusijas, par ko īpaši uzslavu pienāks Luksemburgas prezidentūrai, kas ir sekmējuši šo sarunu labu norisi, jo tātad jūlijā un septembrī bija vienai sesijai, un tas būtiskākais jautājums bija netik daudz pēc būtības Par to šķiet man vairs nekas nav jāpiebilst, pagājušais visi jau sīk un smalki noprezentēja, drīzāk e, joprojām ir e, domstarpības par kompetencēm. Redziet, komisija uzskata, kā pamata konvencija, konvencija 197, kas tika pieņemta 2005. gadā un stājās spēkā 7. gadā, e, ir jaukstas kompetences konvencija, tur ir uh, Eh, punkti un panti, par, par, eh, kas ir ar dažādu piekritību, ar dažādu nozīmību. Un tieši tāpēc ir būtiski, lai Eiropas Savienība eh, tagad ilgi neprātotu, bet vispirmkārtām parakstītu šo konvenciju un protokolu. Nav iespējams ratificēt protokolu, konvenciju protokolu, nerunājot nemaz par spēkā stāšanos, ja mēs neesam to sākotnēji parakstījuši. Un šeit tā tad ir runa par noteikta, noteiktas rīcības, noteiktas uzvedības kriminalizāciju. Un tā ir Eiropas Savienības ekskluzīva kompetence. Lisabonas līgumā noteiktais šis pārējais laiks ir beidzies. Un Eiropas Savienība komisijas personā ir ar ārēju kompetenci Un šo kompetenci, šīs pilnvaras jau esam īstenojuši iekšēji, un mums tādas pilnvaras tagad ir arī ārēji. Eh, jau 2002. 2008. gadā eh, pieņemam šo pamat lēmumu eh, trešā pilārā, kur tika noteiktas Eiropas Savienības kompetences cīņā ar terorismu, ar līdzējušām sankcijām un tā tālāk. Un līdz ar to mm, Eiropas Savienības tiesību akī ir jau tātad iedibināti precedenti. Šādai kompetencei ir jau pieņemti mm, tiesību akta likuma spēku, eh, kas ir daļa no akī. Tieši tāpēc uzskatām, ka šis eh, protokols ir ekskluzīva Eiropas Savienības eh, kompetences lieta, jo tam ir precedenti un eh, ir izraisījušās eh, plašas sarunas ar dalību valstīm, ir valsts, kas eh, mums nepiekrīt. Un, kā iespējams atceraties, septembra vidū padomu pieņem abus lēmumu projektus ar grozījumiem. Mēs tos apstrīdējām, iesniedzot savu deklarāciju, paziņojumu, kurā norādījām, ka pēc būtības papildu protokolu parakstīs Eiropas Savienība tikai tik tālu, cik eh, tas atbilst tās eh, kompetencēm, un dalībvalstis, eh, cik tālu tas atbilst to kompetencēm. Mēs šādam skatījumam nepiekrītam, bet, nu, tik tālu esam tikuši, tāda ir padomas pozīcija. Pēc dažām dienām, 27. protokolu būs jau iespējams parakstīt. Prezidentūra ir nozīmējis Luksemburgas prezidentūras pārstāvi, šķiet kādu ministru, iekšlietu ministru, ja nemaldos. Un tad būs tur arī komisijas pārstāvis līdzās, tātad divi parakstītāji šim papildu protokolam. Nu, mums neatliek ne, nekādas citas izvēles, tomēr joprojām šaubāmies, vai tas ir tas pareizākais risinājums. Un atbildot uz jūsu jautājumu, kas kas būs tālāk. Trīs būtiski soļi. Pirmkārt, ir būtiski, lai šī Eiropas padomjas konvencija un tās papildu protokols tiktu pilnā mērā transponēta, transponēts harmonizētā, saskaņotā veidā, grozot šo te pamat lēmumu, kuru iepriekšējā reiz grozījām 2008. gadā. Visticamāk, tas iegūs direktīvas formu, atbilstoši 83. pirmajam pantam pamatlīgumā. Nu, tā tad šī tā eiro noziedzības direktīva. Noziedzīgi nodarījumi, kuru tā tad, izme, tā tad izskatīšana ir Eiropas līmeņa kompetence. Otrām kārtām būs divi jauni padomjas lēmumu projekti ar kuriem tiek tātad slēgts šis papildu protokols, principā ratificēts, parakstīšana, parafēšana vēl ne, nenozīmē tūlītējas tiešas nekavējošas juridiskas sekas. Tā, tas ir kā nu, tāds apsolījums, tāds svinīgs apliecinājums, kas pauž jūsu nodomu, uh, un uh, ir kā apliecinājums tam, ka jūs nedarīsiet neko, kas būtu pretējs uh, šī parakstītā, uh, parakstītā tiesība akta būtībai. Nu, tā, tā, tā kā iepriekšējais solījums. Un uh, turpmākais tad uh, juridiski saistošas sekas uh, iestāsies vēlāk. Paldies. Paldies. Tagad vēršos pie mūsu juridiskā dienesta. Lūdzu komentēt radušo situāciju. Paldies, priekšsādātāji. Kā jau dzirdējām, Eiropas padomas papildu protokols uh, šai te terorismu apkarošanas konvencijai pavisam drīz būs gatavs parakstīšanai. Un parakstīšana, kā jau dzirdējām, atbilstoši Vīnes uh, konvencijai par starptautiskiem nolīgumiem, nozīmē to, ka šie, te ir runa par tiesību aktiem starptautiskiem nolīgumiem, kas ir definitīvi un autentiski, un līdz ar to tas ir 281. pants, 5. punkts es pamatlīgumā, kas, par, kas paredz ierobežotu lomu Eiropas parlamentam. Padoma vienpersoniski pieņem lēmumu, ar ko pilnvaro šādu, šādu nolīgumu parakstīšanu, tomēr man jāpasvītro, ko jūs jau minējāt arī savos ievadvārdos, uh, saskaņā ar desmito punktu šai pat pantā parlaments tiek nekavējoši informēts par visiem procesa posmiem un soļiem. Uh, tiesa šai sakarā ir uh, norādījusi, ka šis te informēšanas pienākums uh, ir tāpēc, lai Eiropas parlaments varētu pilnā mērā īstenot savu demokrātiskās pāraudzības funkciju. Tātad kopienu tiesa eh, ļoti nopietni uztver šo te inf parlamentu informēšanas pienākumu. Tas ir būtisks, neatņemams eh, procesa elements, un ja tas netiktu ievērots, eh, tad gala rezultātā m, mm, varētu tikt anulēts viss šis panāku, pasākums. Tātad tikā tiesa ir norādījusi, Eiropas parlaments ir Eiropas Savienības demokrātisko uh, centienu un, un tradīcijas, tātad praktiska fiziska izpausme. Un, lai visi ievērotu visus nosacījumus, ir jābūt šim te demokrātijas elementam, un līdz ar to būs nepieciešams arī parlamenta akcepts. Um, un te ir pamats uzdot jautājumu par kompetencēm un tiesisko pamatu. Eh, komisijas priekšlikumā tas materiālais eh, saturs ir 83. pants, pirmais punkts, tātad ES eh, pamatlīgumā. Ņemot vērā šo tiesisko pamatu, Eiropas parlaments un padome ir tiesīgi noteikt minimālos nosacījumus, definējot krimināltiesiskus pārkāpumus sadaļā tātad terorisms, un šeit ir parastā likumdošanas kārtība kādā veidā tiek pieņemti šie lēmumi. Tomēr norādījuši, ka komisijas ieskatā šeit tā tad ir ekskluzīva Eiropas Savienības kompetence, un šai sakarā vēlos padalīties tādā ne, nelielā personiskā analīzē. Pirmkārt, par protokola saturu, būtību. Tajā ir pieci panti, kas pēc būtības definē krimināltiesiskus pārkāpumus, uh, Eh, ir, ir pants, kas regulē informācijas apmaiņu, eh, kā arī dažādas eh, priekšnosacījumus un garantijas klauzulas. Kāda tad ir, varētu būt un kāda ir šī komisijas kompetence saskaņā ar 3. pantu 2. punktu ES pamatlīgumā? Eiropas Savienībā ir ekskluzīva kompetence slēgt startautiski saistošas vienošanās, cik tālu tas ietekmē vai var ietekmēt uh, kādu kopīgu noteikumu ieviešanu. Tiesa to visu interpretējot norādīja, ka pastāv zināms risks, ka vienoti ES noteikumi, to kvalitāte var ciest no kaut kādām uzņemtām starptautiskām saistībām, vai arī to tvērums uh, var mainīties. Ja, šo, ja šāds risks tiek konstatēts, bet tas nenozīmē, ka šīs abas jomas, ES tiesības un starptautiskās saistības, Uh, pilnā mērā pārklājas. Tiesa, Alaži ir uzskatījusi, ka kopējo noteikumu tvērums, laukums uh, var tikt grozīts starptautisku uzņemtu saistību ietekmē, uh, pilnā vai daļējā mērā. Turklāt dalību valstis šādas tiesības ir tiesīgas neuzņemties ārpus ES Uh, uzņemtajām saistībām. Un, lūk, tik tālu par uh, tiesu, par tās uh, traktējumu. Man tāpat ir jāatgādina, ka vairāk ēst tiesību instrumenti jau regulē šo jomu. Ir 2002. gada pamat lēmums par terorismu apkarošanu, kas tika grozīts 2008. gadā. Un, ja runājam par uh, Um, šī te protokola sadaļa par informācijas apmaiņu. Nu, te var minēt arī 2005. gada padomjas lēmumu par informācijas apmaiņu un sadarbību. Uh, Terorismu noziegumu izmeklēšanā ir 2006. gada pamatlēmums par informācijas uh, apmaiņas vienkāršošanu starp uh, likumsagāšanas iestādēm, un vēl ir arī 2008. gada lēmums par pārobežu sadarbību, tādā vērtais prīmes līgums. Tātad, principā, protokola tvērtais laukums jau tagad lielā mērā piedaras ES regulējumam un tiesa to ņem vērā. Konkrētāk, šie pārkāpumi, ko definē protokols, visticamāk būs tādi, kas ietekmēs mūsu Eiropas līmeņa regulējumu. Protokolā ir minēti pieci šādi krimināltiesiski akti, pirmkārtām piedalīšanās grupā, ar nolūku veikt teroristiskas darbības. Ir tātad jau tiesība akti, kas to sankcionē šādu rīcību. Otram kārtām apmācības saņemšana ar nolūku veikt teroristiskas darbības. Līdzās jau esošajām sankcijām, kas vērstas pret teroristu apmācīšanu. Ir vēl viens punkts, tātad došanās uz ārvalsti lai eh, apgūtu teroristu arodu, eh, tāpat arī teroristu eh, finansēšanu. Tie visi, visa šīs darbības ir piedar šai te sagatavošanās fāzai terorisma aktu veikšanai. Ir arī dažādas tātad pastiprinoši apstākļi, teroristu vervēšana, provokācijas publiskas Ehm, principā pats terorisma akts vēl tātad netiek veikts, bet tiek veikti dažādi priekšdarbi. Tāpat arī eh, kūdīšana uz terorismu un mm, terorisma akta izraisīšana, sekmēšana arī jau eh, ir kriminalizēta. Līdz ar to ir ievērojams potenciāls, ka eh, šādu protokolu parakstīšana ietekmēs un sasaistīs ehm, mūsu spējas tālāk izstrādāt mūsu Uh, iekšējos uh, uh, noteikumus šajos jautājumos. Līdz ar to komisijas arguments ir pamatots, tātad iztur juridisko analīzi. Nu, kad komisija, teiksim, lems modernizēt mūsu tiesību aktus, kas tad notiks? Parlaments ir jau uzdevis jautājumu, piemēram, kas notiks ar februārī pieņemto tātad tiesību aktu, Parlaments norādīja, ka ir būtiski harmonizēt uh, eh, jau kādas sankcijas, kas tiek vērstas pret šiem ārvalstu uh, kaujiniekiem, uh, grozot attiecīgi terorisma apkarošanas uh, direktīvu. Paldies! Paldies! Uh, Luksemburgas prezidentūras pārstāvis tagad. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Eh, kā mm, komisija eh, norādīja, tātad mēs vērsāmies eh, padomē ar, ar situācijas izklāstu un ar lūgumu padomē apstiprināt pilnvarojumu parakstīt šo te konvenciju un tās papildu protokolu Eiropas Savienības vārdā. Tā mm, bija, ir Luksemburgas prezidentūras prioritāte. Ir notikušas vairākas tikšanās jūlijā, septembrī. Uh, ar eh, nolūku tātad eh, veikt visus priekšdarbus, lai bez liekas kavēšanās šie divi eh, nozīmīgie starptautiski saistošie akti varētu tikt parakstīti un mēs varētu pilnā mērā izmantot tās priekšrocības, ko, ko to spēka esamība mums dod. Un 16. septembra korapērs un 28. septembra padome tad augstākajā nepieciešamajā līmenī eh, deva savu piekrišanu. Un, ja runājam par konvencijas eh, parakstīšanu, tad nebija nekādu iebildumu eh, pret to pēc būtības, neizāk tika pārspriesti un pasvītroti, pasvītrots dažādas priekšrocības un ieguvumi. Padome labi apzinās, eh, kā šeit var būt eh, šī potenciālā ietekme uz mūsu esošajiem noteikumiem, bet īpaši uz pamatlēmumu par eh, terorismu apkarošanu, mm, arī tā grozītajā versijā. Bet nu, tā, tāda ir dzīve šie tiesību akti laika gaitā ir jāgroza. Uh, ierunājam par šo te dalīto kompetenci. Uh, tātad padome to atzina un abu tātad tiesību aktu parakstīšana līdz ar to tiks eh, veikta pēc ierastās prakses. Padome eh, tātad eh, pilnvaro kādu pusi parakstīt šo nolīgumu, šo vienošanos Eiropas Savienības vārdā. Ir, tad, eh, līdz ar to eh, tā ir bijusi Luksemburgas prezidentūras eh, apzināta izvēle, atbilstoši šim kompetenču piekritībai, pilnvarot komisijas pārstāvi un mm, tā tad arī valstu vārdā mūsu atbildīgo ministru. Un šī konvencija un tās papildu protokols prezidentūra ir arī dzen pārliecinājās un saņēma apliecinājumus valstu gribai procesu nekādā ziņā nebremzēt vai, vai neapgrūtināt, bet gan godprātīgi sekmēt lietu procesa gludu norisi. Un arī Rīgā savulaik tika parakstīts šis apņemšanās protokols no valstu puses. Paldies! Paldies! Ietvēls kundze lūgus vārdu vienīgām deputātiem lūdzu. Un nu, paldies tiešām zīmīgi, ka tikai viens no deputātiem lūdzu vārdu un ka vispār tik eh, nedaudz no kolēģiem ir vispār pacentušies atnākt. Spriežam taču par jautājumu, kam ir būtiska ietekme uz uh, mūsu politiku un likumdošanu. Mēs runājam par tādu jomu kā krimināla tiesības. Mēs pat runājam par pasākumiem, kas ietekmē cilvēku pamatiesības. Un nu, kur tad nu visi tagad ir pačabējuši? Kā, kā tad tā nāks, ka ierēģi, nu, nešaubos, ka viņi ir labi cilvēki, bet tikai viņi vien par to spriež aiz slēgtām durvīm? Un tas teikt, mums pasniedz kā viens tāds administratīvs pasākums. Kā tas vispār iespējams? Kādēļ šeit neizvērš tāda nu, pamatīga, fundamentāla demokrātiska diskusija par šo jautājumu? Nu, man, piemēram, būtu daudz ko teikt šai sakarā. Un ir daudz jautājumu par konvenciju, par to, kā tā tiks sastādīta, kā tā attīstās. Man ir eh, neviena vien problēma ar uh, procedūru. Un um, kolēģis izteicās, ka sevišķi komisija pieskārās pie dažiem no šiem jautājumiem. Es šķiet, ka ir absolūti smieklīgi un nepieņemami, ka, ka parlamentā tagad izskatās, ka šādi, lūk, uh, tiesība akts vai tiesība akts tiek pieņemta tādā juceklīgā un, un, un nesaskatāmā procesā. Uh, Un te nav runa vien par juridiskā dienas iesaistu vai kā jau gal galā, taču ir runa par jautājumiem, kas eh, skār visus Eiropas pilsoņus. Tā kā es vēlētos saņemt papildus skaidrojumus, manuprāt, eh, situācija, proti, ka komisija un dalībvalsts nevar vienoties, kam tad piekrīt kompetenci šajos jautājumos un kurš tad ir tiesīgs pārakstīt šo konvenciju tā tālāk, nu, man liekas, ka tas ir pilnīgi nepieņemami. Un otrkārt, ja mēs runājam par eh, jautājumu pēc būtības, nu, Nu, te arī, ziniet, ir eh, dažas tādas ļoti tālajošas lietas, gan sākotnējā konvencijā, gan arī jaunie, jaunie elementi, kas tagad tiek pievienoti, mainot konvenciju. Un man arvien vairāk šķiet un rodas iespējas, ka mēs runājam par pret terorismu pasākumiem, vēršoties pret tikai vienīgi pret vienu iedzīvotāju grupu. Bet eh, vai kāds eh, nodarījums tiek eh, apzīmēts kā parasts noslēgums, teiksim, vai tērēs mākslas būtībā tikai vienīgi atkarīgs no tā, kas to ir veicis. Nu, piemēram, priekšlikums kriminalizēt eh, ceļošanu vai, vai mēģinājums, tātad eh, kaut, kaut kur ceļot terorismu nolūkus, vai tas attiektos kādu tipiņu, teiksim, kas sestdienas vakarā nopērk vilcienu biļetu uz ķelni un, un gaida tur, lūk, ķelnē, lai, lai piedalītos kādā demonstrācijā, jo viņš nepiekrīt savas valsts uh, imigrācijas politikai, nu, tā kā nē. Jo gal galā šeit runa par individu, kurš um, vēršas pret uh, oficiālu politisko sistēmu. Savā ziņā tā ir tas uzbrukums demokrātijai. Un tad kādēļ mēs uzskatām, ka kāds atsevišķs noslēgums, ko veids kāds, kāds uh, psihiski slims uh, cilvēks, uh, netiek uzskatīts par terorismu aktu, bet par tā tiek uzskatīts tad, ja, ka, ja to veids šāda analogu darbību veids kāds, kur, kurš ir uh, piedarījis vienkārši tādai teicībai. Nu, tā kā te būtu jāapstāsta tuvāk, kā mēs definējam nacionālo drošību, kā mēs definējam dažādas nosacījumus nodrīmes, tāpat arī ārvalstu kaujinieku jēdziens, es arī iebilstu pret šo definīciju, jo parasti šeit ir runa par eh, personām, kas nav ārvalstnieki, viņi ir Eiropas pilsoņi. Bet kādēļ gan mēs eh, uzstājam, ka būtu jāpiemēro viņam šāds apzīmējums? Un mēs beidzot, eh, nu, ziniet, ja nevienam no kolēģiem te nerūp tas apstākļus, ka Mēs šeit eh, faktiski iejaucamies krimināla tiesībās un šīs eh, sarunas veids ierēģi, tad mums būtu jārūpējas, eh, jāpaši uzmanīt tam, ko mēs sniedzam papildus piemērus ne tikai, teiksim, Eiropas Savienībai, bet arī tādām valstīm kā Krievija un Turcija, piemēram. Vai tas tiešām būtu pieņemami? Mēs tiešām vēlamies, lai šāds pilnvars tiktu uzticēts Puķinam un Erdoganam? Tiešām? Nu, tas ir mans pustrīvis. Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Nē? Nu, tad dosim vārdu vēlreiz um, komisijai. Vai komisija vēlētos ko noslēgumā piebilst? Lats kungs lūdzu komisijas vārdā. Paldies! Paldies uh, par nu, pat paustiem komentāriem. Nu, esmu pazemīgs ierēdnītis un vēlos jums uzsvērt, ka, nu, darām visu iespējamo, lai sakārtot lietas, un kā es jau skaidroju, sākumā, nu, patiesībā būtu jāprecē divi tādi svarīgi aspekti. Procedūra ir nedaudz haotiska, kā jūs to pieminējat. Piekrītu. Un uh, es, es jau atvainojos par to, tātad, tad, tad kad izteicos pirmī, un es paskaidroju, ka šāda situācija nav radusies tādēļ, ka es nepievainojos mēs vai jūs, bet vienkārši starptautiskā situācija to noteikusi. Es jau skaidroju, ka te faktiski ir tāds kā tāds lazaņas pieejams ja, šim tiesību aktam, dažādi tiesību aktu slāņi un tā tālāk. Komisija ir aicinājusi padomu, lai valstis pārskatīt pamatlēmu jau pirms pusotra gada apmēram. Jau toreiz sākām domāt, vai būtu vērts un būtu vajadzīgs un proporcionāls un tā tālāk. Eh, tad visi šie te parastie mm, testi un pārbaudas, ja, pārskatot 2008. gada pamat lēmumu. Nolūks bija mm, kriminalizēt papildus darbības, eh, dot papildus instrumentus mūsu tiesnešiem prokuroriem, kā es dzirdēju arī šī rīt cēlēnā konferencē par eh, radikalizāciju ieslodzījumietās. Mm, mērķis bija tieši lūk sniegt atbildīgām iestādēm, instancēm adekvātus instrumentus, ar kuriem cīnīties pret šiem lūk, ārvalstu cīnītājiem teroristiem. Nu, un tad bija pērnā gada septembrī ANO drošības um, padomas rezolūcija, un tad pēc tam, pēc tam notikumiem uh, Tunisā tika pieņems lēmums parakstīt šo papildus protokolu, un tad, lūk, mēs pazemīgi civildienas tierēģi nonācām, lūk, šādā nepatīkamā situācijā. Proti, mums jāveic sarunas gan Strasbūrā, Un kā jūs pieminējāt, jā, mums ir jāmēģina panākt, lai mūsu vērtības pēc, pēc būtības maksimāli iespaidot notikumu gaisūru, un no otras puses mēs spriežam un vedam sarunas par mandātu šeit Briselē. Parasti otrādāk. Sākumā mēs saņem mandātu, un tad atbilstoši mandātam mēs vedam sarunas. Šajā gadījumā, ņemot vērā to, ka cik tālāk attīstās notikumi šajā jomā, nu, mums lūk ir nācies um, rīkoties nedaudz citādi. Un kopumā jau iznākums nemaz nav tik peļams. Jo, ja mēs nepiedalītos šajās sarunās, nu tad uh, būtu tieši tā, ka lielāka Rīsijas brīvība būtu tām valstīm, kurām nerūp mūsu kopējās vērtības. Nu, un šeit šajās sarunās mēs esam uh, piedalījušies ļoti konstruktīvi, sanās par kāds no tā skaitā astotais pāns par garantijām un uh, cilvēku tiesībām. Kas attiec uz šī procesa necaurskatāmību, uh, Nu, te es, tā teikt, visu cieņu, bet nepiekrītu jums. Trešo reizi šeit ierados pie jums. Nu, un arī mans komisārs divas reizes ar jums eh, starposmā ir sasnājies. Tā kā katrā šī procesa posmā esam šeit nākuši pie jums, klāstījuši, kas un kā esam mēģinājuši pēc labākās secapsiņas visu izskaidrot, kāda ir aktuālā situācija, kāda ir neatrastātie jautājumi par, pēc būtības, pēc, pēc procedūras un tā tālāk. Un var vien atgādināt un, un atkārtot to, ko sacīja kolēģis no parlamenta juridiskā dienas atbilstoši līgumam. Šim parlamentam būs jā, jā aprobē formālā vienošanās pirms ratifikācijas. Mēs mēģinām apzinīgi piedalīties visās diskusijās, bet, protams, atbilstoši 218. līguma pantam šī institūcija parlaments būs atbildīga par skalēju lēmumu. Jā, nu, tālreiz vārds komentāriem. Ievēlēt kundze vēlreiz, jā, es personīgi nemēršos pēc jums, jūs pārstāvēt savu institūciju, savu iestādi. Mums, mūsu uh, uztvērs demokrātis uztvēr atšķirīgi. Nav tā, ka jūs veicat sarunas un mums vienkārši informē par to, kas tad ir nolemts, un mums jāaprakstās lūk uz tās uh, uh, rakstītās līnijas. Es uzskatu, ka, ja runa par demokrātiju un krimināltiesībām, tad diskusijas uh, šajā jomā notiek publiski, atklāti. Cilvēki tam ir sakot līdzi un tiešsaistē kā citādi, un eh, te nu visi sagriezies ar kājām gaisā. Pat ja jūs esat pazemīgs ierēns, jums ir tie labākie nolūki, jūs jau ierodaties un sakiet, ka mums būs jāaprakstās un kaut kā tādu, ko jūs esat tur sarunājuši, nu es tam nepiekrītu. Priekšā tā vēlas vaicāt jums jūko, lūko. Mēs te varētu strīdēties un ņemties stundām ilgi pēc būtības un visā citādi, bet eh, par procesu, par procedūru gal galā runājot. Komisārs komisijas priekšstādātāja vietnieks ir ne tikai atbildīgs par pamatiesību ievērošanu, bet arī par labāku likumdošanu. Manuprāt, tas ir teicams piemērs vienkārši briesmīgai likumdošanai. Kas tad Timermana kungs pēdējo reizi ir viesojies šajā komitejā, un vai nebūtu pēdējais laiks viņu šeit tomēr uzveicināt? Mums būtu daudz jautājumu viņu kūstoties sevišķi šis Kā tas ir iespējams, ka komisija ir lūk šādi rīkosies un es te nepārmetu ierēģiem, kas varbūt nav personiska atbildība, bet ka, ka tās vien tā ir viņa politiskā atbildība, ka situācija tāda, kā tā ir un sarunas norit tā, kā tas norit. Tā kā es domāju, ka pēdējais laiks ir interesants šeit. Mēs pat ļoti pateicīgi, ja šis komitejas vārdā jūs viņu arī ierastināt šeit, uzaicināt šeit ierasties. Paldies! Nu, vēlējos jau rezumēt, bet eh, vai komisija vēl vēlas īsi pakomentēt, nu pat izskanēju šo komentāru, pavisam īsnots. No prezidentūras šķiet komentēs. Paldies priekšstādātājiem. Nu, es teikšos īsi, es vēlos vien uzsvērt, ka, nu, šis dosjē un procedūra šeit ir ātra. Nu, nu, tāds, tātad sarunas sarunu līmenī par papildu protokolu Strasbūrā šīs sarunas citēja ļoti raiti, un, un tur uh, mums būtībā nedaudz pietrūka laika, tur mēs bijām ļoti tā kā nogulējuši. Un piedaudz uh, eh, iesaistīto procesā notika koordinācija uz vietām, tā teikt, ar komisiju un tā tālāk, un, uh, manuprāt, uh, šie procesi strādāja gana labi. Mēs ievērojam visas parastās procedūras. Dalībvalsts arī tur piedalījās. Un, ja runa par um, atskaitīšanās atcerību, es domāju, ka demokrātiskās tātad atskaitīšanās principi tika ievēroti gan, ja mēs runājam par dalību valstīm, gan par tehniskām procedūrām. Un, kas attiec to, kas notiek pēc tam, pēc tam, kad sarunas beidzās Strasbūrā un, un tur tika pieņemta attiecīga lēmuma, nu, tur tika iedarbināta parastā procedūra. Tā, tā arī tika ievērota. Nu, vēlos vien precizēt, ka te runa ir par, eh, par parakstīšanas lēmumu, nevis par visu protokolu pārskatīšanu. Tas jau ir noticis Strasbūrā, un uh, tas ir pabeigts process. Paldies! Nu, tad uh, vai varam likt punktu šim jautājumam? Ja? Labi, tad uh, rezumēšu, kolēģi. Ja labāk likumdošana ir jautājums, kas arī manā redzes lokā tas ir svarīgs jautājums. Atgādināšu kolēģiem, ka mums bija augsta līmeņa diskusijas par um, pret terorismu jautājumiem. Uh, Rīta cēlēnā mēs runājām jau par to, un um, parlamenta vārdā es paudu vairākus tādus uh, svarīgus, um, sabalansētus komentārus. Tāpat ir jautājums par uh, kaujiniekiem, kas atgriežas uh, simtenē. Uh, un kāda ir tiesība akti, kas, kas regulē tā tad viņu status un tā tālāk. Un nu, te jautājums ļoti delikāts, nepieciešama tāda pilnīga caurskatāmība. Varbūt tam izspējāt klāt rīt cēlienā, bet, jā, es viennozīmīgi piekrītu, te ir jāuzlabo atklātība, caurskatāmība. Un varbūt ratifikācijas stadijā mums būtu jāceļ referents no parlamenta puses, kas pasakotu šim jautājumam līdz rūpīgāk. Nu, tiešām, Timēna kungs te kādu laiku jau nav viesojies, tā kā, ja mēs runājam par labāku likumdošanas procesu, tad mums vajadzēja tiešām viņu pārstāvēt šeit iedalī, piedalīties mūsu sanāksmēs. Tad Jūravas kundze tiksimies nākamnedēļ, un tad kopā ar koordinatējiem par, parunāsim, paskatīsimies, ko tad mēs varam lietas labā darīt. Nu, kas attiecas uz deputātu līdzdalību šajā sēdē, nu, kolēģiem jau pašiem jā, jāizsver, jāizlēm, kur jautājumi ir svarīgāk, tur mēs neko nevaram darīt. Bet katrā ziņā liels paldies komisijai, juridiskajam dienestam, prezidentūras pārstāvjiem, paldies jums visiem par komentāriem. Mēs ar to varam pāriet pie piektā punktā mūsu darba kārtībā, kur ir runa par eh, Eiropolu lēmumu. Uzklausīsim, kāds eh, ir eh, stāvoklis trialogu sarunās. prezidentūra, komisija, parlaments, tātad kā parasti piedalās. Un eh, te uzklausīsim informāciju par to, kāda ir situācija eh, dialogu sarunās. Mēlos eh, dot vārdu Diezam Demeres kungam, kurš ir atbildīgais referents šajā jautājumā. Un sevišķi šī internet referral struktūra, kas rīpēsīs šās tāds jautājums, tad varbūt jūs īpaši to varētu pakomentēt. Lūdzu, Demeres kungs. Paldies priekšstādētājiem, cienījamie kolēģi. Vēlos informēt jūs um, par um, aktuālo stāvokli sarunās. Trialogu sarunās mums ir bijuši divi trialogi nesen, tātad um, šo institūciju, padomu, komisiju. Un nu, vēlos paskaidrot, kas tad īsti ir šī interneta. Um, struktūrvienība, Internet Referral Unit. Nu, kopā mums bijuši astoņi formāli trilogi, trīs Itālijas prezidentūras laikā, trīs Latvijas prezidentūras pilnvaru laikā un, nu, pat uh, divi patreizējās uh, Luksemburgas prezidentūras pilnvaru periodā. Nu, turklāt vēl uh, eh, astoņas tehniskā līmeņa sarunas mums ir bijušas, astoņi tehnisko sarunu raundi. Uh, Un vēl sirsnīgi pateikties visiem, kas ir tik smagi strādājuši, tad šī dosie pieslīpēšanas arī ēnu referenti ir labi pastrādājuši un kopā esam panākuši tiešām nesliktu progresu. Septiņi jautājumi joprojām ir atklāti, par tiem vēl jāpanāk vienošanās trialogos. Viens no tiem daļai saistāts ar 53. pāntu un parlamenta uh, tātad eh, pieprasīto izpēdi. Tālāk, kurš jautājums par izpildu direktora iecelšanu, 56. pants. Trešais neatrisinātais jautājums ir, eh, tas saistās ar eh, to, ka mums vajag apanāk vienošanās par 31. pāns, tātad sadarbības līgumi. Tālāk, ceturtais jautājums kopējās parlamentārās um, kontrols grupas izveida un valdes administrācija, kas 17. un 18. pants. Piektais neatrisinātais jautājums ir um, personas dati, ko Eiropols savā pārstāvjā nogūst, nu, iegūst no privātas personām, 32. punkts, tālāk 21. svarēs pants pārvalde, un visbeidzot uh, 24. Uh, pants B, tātad uh, darbības izbēgšana. Lūk, šie eh, tie svarīgākie neatrisinātie jautājumi. Un, um, bijām cerējuši, ka izdosies pabeigt sarunas līdz uh, šī gada beigām. Nu, pagaidām izskatās, ka tas ir joprojām realistiski, bet, nu, tomēr um, ir tāda arī nesen domāju, tādi problemātiski satraucoši jautājumi, un šis ir tieši šis internets referral unit ir viens no tādiem uh, cīdīgiem jautājumiem. Ņemot vērā teroristu veiktos uzbrukums um, šajā gadā, šī gada sākumā, tiek pieņems lēmums, ka nepieciešami papildus pasākumi cīņā pret terorismu un radikālu ekstrēmismu, nepieciešami holistiski pasākumi, un būtu jāveidā tāds atsevišķs centrs Eiropol paspārni, kas arī šis internal, Internet Referral Unit, jeb IRU. Uh, Šī gada 1. jūlijā arī tika pieņemts attiecīgs lēmums par šī IRU izveidi. Un, eh, kas tad, eh, par ko īsti tad ir runa? Šeit 11. Eh, februārī pieņēmām rezolūciju, kur mēs vienojāmies par pārāk mazāk lūko. Tātad šajā rezolūcijā mēs paudām satraukumu par to, ka internets aizvien biežāk tiek izmantots saskarsmēs ar teroristu organizācijām un uh, ar mēģi gan tātad, lai sazinātos, plānot uzbrukums, izplatītu savu nu, noziedzīgo propagandu, tā tālāk. Tātad um, tika pieņemta attiecīga rezolūcija, un tur vēl uzsvērām arī to, ka ir nepieciešams uh, stiprināt sadarbības starp valdībām, tiesībā aizsardzības iestādēm un pilsonsko sabiedrību, lai holistiski cīnītos pret šo uh, fenomenu. Vienlaiks, protams, ievērojot arī tādas fundamentāls un, un mums būtisks princips, kā, kā vārda brīvība un, un privātā informācija. Šajā rezolūcijā mēs uzsvērām, ka ir nepieciešams sekmēt to, ka Eiropolā tiek izveidota struktūra um, tieši šiem nolūkiem, tātad cīņa pret radikālismu izplatību internetā, protams, atbilstoši Eiropola kompetencijai tā tālāk, nu, mēs atbalstījām šo lēmumu par IRU izveidi. Nu, tālāk bija mūsu rezolūcija, savukārt eh, pad, tālāk padome kopējā Rīgas deklarācijā, kas, ko iekšlietu ministrs parakstīja 12. martā, tika attiecīgi arī pieņemt, pieņemts lēmums par šādas struktūrvienības izveidi, par Insurance Referral Unit, jeb IRU izveidi, lai cīnītos pret uh, eh, teroristiskam saturam. Mm, um, informācijas izplatību internetā. Nu, ko tad komisija savukārt, trešā institūcija, kas iesaistīsies šajā procesā, nu, komisija aprīlī laida klajā iekšējās drošības pārskatīto stratēģiju, kur arī ir um, runa par to, ka Eiropā paspārnē būtu jāveido šāds lūk centrs. Um, nu, komisijas uzstādījums gan bija nedaudz plašāks, bet arī IRU struktūra figurē komisijas stratēģijā. Atbilstoši komisijas redzējumam IRU atradīsies Eiropola paspārnē un um, palīdzēs dalību valstīm um, cīnīties pret um, šo satraucošo fenomenu, pret uh, ekstrēmisku, uh, teroristisku satura uh, izplatību internetā, te arī nozars pārstāv, protams, kas piesaistīti interneta provideru un tā tālāk. Nu, lūk, un tagad mūsu, ja, teiksim, mana iniciatīva Cīņa pret eh, terorismu internetā balstās trīs eh, kritērijiem. Tātad ātrums, eh, um, tātad noturīgums un, un efektivitāte. Par ātrumu runājot. Kāds video klips, kur salīja Alzārnī 14. martā. Tātad ir ielicis materiālu, kam stundu dienas laikā bija 50 seši skatījumi un vairāk tūkstoši tvītu arī zina. Nu, būtībā, ja pa, paskaitam, tad 800 tvīti stundā, pirmo 48 stundu laikā tika uh, fiksēti par šo vienu materiālu. Nu, lūk, tāds ātrums. Tālāk par noturīgumu. Lai varētu ātri pāriet no vienas platformas uz, uz otru bez lokalizācijas, lūk, tā, nu, to būtībā viņš noturīgums. Un uh, Turklāt arī tiek izmantotas dažādas platformas, eh, lai materiāls netiktu dzēsts vai, vai izņemts no tātad internetā trafika. Pēc brīža uz, uzklausīsim, protams, komisiju, bet eh, es vēlos uzsvērt, ka izveidojot IRU struktūru, tā bija arī Luksemburgas procedūra, bet, eh, nu, man patiesi, ka pirmo reizi ar šo jautājumu nācās saskarties septembra trialogā kopā ar kolēģiem un ēnu referentiem mums bija eh, nu, diezgan daudz jautājumu tomēr par šo, um, par šo lietu, par šo, šo IRU struktūru. Un uh, sociālās grupas vārdā man tika uzdots, un es to arī pats atbalstīju, tad man tika uzdots um, eh, norganizēt nu, um, šīs dienas sanāksmi. Es apspriedu ar uh, komitejas priekšsēdētāji. Sociālisti uzskatīja, ka šis jautājums ir jāskata Lība komitejā. Paldies priekšsēdētāji, ka atradāt šo iespēju, iekļaut arī jautājumu. Un ka pieņemāt šo priekšlikumu no manas grupas, no manas un no citām. Tien. Priekšsēdētājiem es vēlētos, lai abu līdz likumdevēju pārstāvi, tāda abi institūcija pārstāvi mums paskaidrot sīkāk, ar ko saistās šī IRO struktūra. Kopumā vēlos vēlreiz uzsvērt, ka kopumā tātad atbalsts šīs struktūras izvēle, bet man šķiet, ka padomē būtu rūpīgi jāpārdomā tas, kā šī struktūra tiek veidota. Pirmkārt, tam būtu jānotiek vienkāršāk, otrkārt, tā būtu jāaprecē šādi tādi svarīgi aspekti. Eiropolam, protams, nepieciešama tiesiskā skaidrība un, un drošība, lai tas varētu veikt savus piemērus, bet es nedomāju, ka šis lēmums akurāta īstā vieta, kur tiek veidotas kādas jaunas struktūras bez konkrēta pamata. Varbūt, ka Eiropols var atrast cits iespējas. Paldies. Thank you very much again. Very... Paldies. Jā, atkal ļoti jūtīgs jautājums. Tieši tādēļ mums par to ir jādiskutē, un patiešām Intvēlds kundze teica, ka mums tas ir uh, jāapspriež plašākā pulkā jautājums ir ļoti svarīgs un jūtīgs, jo, protams, tā visa sākas arī uh, ir ļoti nopietnas. Pirms dot vārdu kolēģiem, došu vārdu prezidentūrai un komisijai. Lūdzu, no prezidentūras. Thank you, Mr. Uh, Chair. Anundze, godātie Lībe komitejas locekļi, priekšsādātāji kungs, es gribēju jūs īsumā iepazīstināt ar Eiropas uh, Savienības uh, priekšlikumu par uh, interneta vīdi, par uh, juridisko bāzi un gribēju pateikt, ka trūkst juridiskās uh, bāzes runājot par Europol regulu. Kādu iemeslu dēļ? Kādēļ tika izveidota tāda struktūra? Kā jau uh, referents minēja, Reaģējot uz teroristu uzbrukumiem Parīzē šī gada janvārī, padome un Eiropas padome lūdza, lai Eiropols izveidotu attiecīgas struktūras un kapacitātes internetā, lai labāk varētu vērsties pret terorisma un tāda vardarbīga ekstrēmisma popularizēšanu Eiropā un internetā. Ja mēs runājam par uh, migrantu krīzi un pret terorismu vērstiem pasākumiem, īpašā Eiropadome 23. Um, aprīlī šogad teica, ka Europol ir jāizmanto, lai varētu labāk um, izsekot, uh, kā šie, piemēram, cilvēku kontrabandisti izmanto internetu, lai pievilinātu migrantus šķērsot um, Eiropas robežas un Eiropola vajadzētu izmantot, lai mazinātu šo te propagandas apjomu internetā. 11. februāra rezolūcijā, kas veltīta pret terorismu pasākumiem, Eiropas parlaments uzsvēra, ka terorisma propagandas veicināšanu īstenībā, protams, uzlabo sociālo mēdīju un internetu izmantošanu. Un tika uzsvērts, ka ir jāizmanto Eiropa līpšās kapacitātes, lai vērstos pret šo fenomenu. Eiropas parlaments tāpat uh, atbalstīja pretterorismu platformas izveidi Eiropolā. Kom Komisijas paziņojumā par Eiropas uh, drošības un aizsardzības stratēģiju programmu tiek runāts par uh, radikālismu prevenciju un cīnīšanos pret terorismu. Uh, Komisija piedāvāja, ka šādu struktūru varētu izmantot 2015. gadā, ņemot vērā Eiropolu un dalību valstu gūto pieredzi, palīdzot dalību valstīm identificēt uh, šādu uh, Uh, uz vārdarbību rosinošu saturu internetā kopīgi ar trim partneriem. Gribēju uzsvērt, ka tas fakts, ka trīs institūcijas komisija, parlaments un padome ir lūgušas uzlabot uh, Eiropas Savienības kapacitāti cīnoties pret uh, nelikumīgu saturu internetā, uh, ir ļoti svarīga, un tādā veidā Europol izmantoja attiecīgo kontakta struktūru uh, Eiropas Savienības pret terorisma uh, centru šī gada jūlijā. Sākumā eh, šis projekts eh, tika uzsākts un ir eh, tātad sešu mēnešu tāds pārejas periods, un pēc tam tiks nākamā gada 1. janvārī izvērtēta tā darbības efektivitāte un pilnībā tas varētu apgrieziens uzņemt nākamā gada 1. jūlijā. Ņemot vērā padomes lūgumu, e, šai vienībai ir jāveic konkrēti uzdevumi, jākoordinē uh, teroristu propaganda un arī tādi uz vārdarbību musinoši paziņojumi internetā. Un, ja ir kādas atsauces, tad tās ir jāidentificē ļoti ātri, sadarbojoties arī ar nozari. Ir jāatbalsta kompetentās iestādes, veicot stratēģisku un operatīvu analīzi, ir e, jādarbojas kā Eiropas izcilības centram, nemot e, vērā visus šos iepriekš minētos uzdevumus. Tālāk, ja mēs runājam par eh, juridisko bāzi, kas attiecas uz eh, RIUE, tas ir balstīts uz eh, padomes lēmumu, kas veltīts Eiropolam 5. panta 2. punktu. Tātad Europol vajadzētu sniegt atbalstu dalību valstīs, apkopojot un inozējot internetā iegūto informāciju, lai pēc iespējas ātrāk varētu atpazīt um, noziedzīgas aktivitātes, ņemot vērā internetu izmantojumu mūsdienās. Papildus tam 24. padomes uh, secinājumu punktā ir teikts, ka Europols var pietiekami ātri apstrādāt datus, arī personas datus, uh, no uh, avotiem, kas ir pieņemami publiski, piemēram, no plašsaziņas līdzekļiem, uh, uh no uh, izlūkdienas datiem, kas tiek piedāvāti par samaksu un tam līdzīgi. Un gribētu teikt, eh, ka šīs eh, internetā veiktās aktivitātes eh, tagad tiek novērotas un dalība valstis seko tam, kas notiek internetā un attiecīgos kontaktpunktus informē par iegūto informāciju. Mēs šeit nerunājam par uh, konkrētiem likumdošanas lēmumiem, bet ja mēs runājam par šo atsauci, tad uh, tiešais pakalpojumu piedāvātāji, operatori šāds pakalpojums piedāvā. Un tika jau uh, veiktas uh, uh, tādas 500 uh, procedūras, 500. Uh, Furthermore, Šādi te, šādas 500 atsauces tika e, analizētas un kontaktpunkti tika informēti, bet diemžēl īstenošana nav bijusi nevainojama, bet e, pagaidām nav bijis arī nekāda īpaša sūdzība, kas liktu mums e, pārāk bažīties. Un varētu teikt, ka tagad tikai trīs dalību valstīs ir šādas internetu atsauces vienības, ņemot vērā Um, ekstrēma konteksta, satura un uh, tādas vārdarbības sludināšana internetā. Dalību valstīm ir jāiegulda sava ārtava, lai varētu samazināt šāda, inter, šāda satura izvietošanu internetā. Un visu beidzot gribēju pateikt, ka uh, Eiropola regulas uzmetumā nav paredzētas šādas norādes saskaņā ar 5. panta otro punktu pašreizējā padomas lēmumā. Papildus tam 32. pants līgumā par datu apmaiņu aizliedz privātām pusēm, privātpersonām piedāvāt individu personīgos datus. Es gribēju atzīmēt, ka personas dati eh, nevar tikt piedāvāti tātad šādai analīzē, bet eh, galvenokārt eh, vienkārši tiek izmantot tā informācija, kas ir publiski pieejama, kas ir pieejama visiem. Ja Europol mēģinās sazināties ar šādiem uh, datu piedāvātājiem, ar privātu uzņēmumiem, lai, piemēram, šādu saturu varētu izņemt no interneta. Īstenībā regulā šādas prasības nav paredzētas. Europol pat nedrīkst šādus datus, piemēram, personas datus, nedrīkst nosūtīt privātiem uzņēmumiem vai privātas personām. Tātad mēs šeit uh, gribam teikt, ka Europol ir uzdots uzdevums, ko tas, uh, ņemot vērā jauno likumisko ietvaru, nevar uh, nemaz izpildīt, ja vien netiks grozīts tā mandāts. Līdz ar to, lai garantētu, ka šī struktūra darbojas pietiekami labi un lai būtu juridiskā noteiktība, mums ir jāparūpējas, lai pirmām kārtām uh, īpaši uh, Europol uzdevumi tiktu uz atrunāti regulas uh, projektā cīnoties pret teroristisku uzsaukļu un terorista propagandas uh, izplatīšanu Eiropā. Un, ja mēs runājam par uh, Eiropola kontekstu, ir jābūt atļaujai arī uh, pārraidīt personas datus, šādu informāciju ārkārtas gadījumos un ļoti īpašos gadījumos, lai varētu garantēt to, ka ir ievēroti visi personas datu aizsardzības parametri, parametri ir jāpiedāvā konkrētas garantijas, ir jāievēro konkrēti priekšnosacījumi, tā tad personas datu pārnese Eiropas Savienības arī kontekstā tiks pārraidīti tikai tad, ja nav citas uh, izvēles un ja visi priekšnosacījumi ir ievērot. Līdz ar to prezidentūra piedāvā uh, šeit uh, iekļaut um, C ievilkumu 32. pantā, ka ja ir īpaši gadījumi, ja ir kāds ārkārtas gadījums, tad šos personas datus drīkst nodot Europol rīcībā. Uh, protams, skatoties eh, uz katru gadījumu individuāli un, protams, garantēt arī to, ka nekādas pamatīsības un pamat brīvības netiks pārkāptas, bet gal galā ir jādomā arī par sabiedrības interesēm. Tikai tad, ja šie striktie priekšnosacījumi ir ievēroti, Europa eh, varēs eh, pārraidīt šos personas datus privātu uzņēmumiem. Otrām kārtām Eiropas datu uzraugs ir jāiesaista Uh, darbā, uh, lai varētu atrast uh, šo nepieciešamo informāciju internetā un lai tiktu ievērotas visas procedurālās fineses. Es ceru uz jūsu atbalstu, lai mēs varētu attiecīgi grozīt Eiropola regulas uzmetumu, lai šī struktūra varētu darboties pietiekami labi un lai tās operatīvās kapacitātes tiktu garantētas saskaņā ar jauno regulu. Priekšstādātāja kungs, godātie Lībe komitejas locekļi, liels paldies par jūsu uzmanību. Paldies, paldies kolēģi, jā. Es skatos, cik daudz laika vēl ir mūsu rīcībā. Es gribētu vēl dot vārdu komisijai, un es domāju, ka arī Dievs Demēras kungs vēlreiz gribēs atteikties. Es došu vārdu tagad kolēģiem no komisijas. Lūdzu. Yeah. If you could just be succinct, please um, not brief but succinct, so for all your points in a... Lūdzu, uh, tātad izsakieties uh, kodolīgi, ne, obligāti neīsi, bet, nu, pasakiet to pašu svarīgāko. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs dāmas un kungi, darīšu visu, kas ir eh, manās, manos spēkos, lai varētu izteikties gan lakoniski un īsi. Un pateicoties Dievs Demīras kunga prezentācijai un prezidentūras teiktajām, nu viņi ļoti plaši visu izklāstīja, līdz ar to es varēšu vien pieskārties svarīgākajiem punktiem ņemot vērā šo interneta atsauces uh, vienību, jeb īrū, un eh, kādēļ vispār eh, šāds priekšlikums tika sagatavots. Sākumā gribēju pateikties referentam Dijas Demēras kungam par to, ka viņš atsaucās uz Eiropas drošības programmu. Es gribētu jums eh, tikai pateikt sekojošu īstenībā iepriekšējie runātāji to nepieminēja, bet nu liekas, ka šajā kontekstā tas patiešām ir aktuāli. Uh, Tā ir Eiropas parlamenta pēdējā rezolūcija, kas ir veltīta Eiropas drošības programmai. Tā ir 9. jūlija rezolūcija, un parlaments uh, tajā vēl vairāk uh, izgaismo īru jautājumu. Un šeit es citēju, proti, ka ir jāievieš pasākumi, lai varētu cīnīties pret radikalizāciju internetā un sociālo mēdīju, kā arī internetu lapu izmantošanu. Uh, propagējot eh, radikālismu Eiropā. Tāpat eh, tiek lūgts eh, izveidot šādu īru vienību Eiropolā, lai dalību valstis pēc iespējas ātrāk varētu reaģēt uz šādu saturu internetā un varētu to attiecīgi arī izņemt no lapām. Es domāju, ka iepriekšējie runātāji jau pietiekami pārliecinoši paskaidroja, kādēļ šāda vienība būtu nepieciešama un kādā veidā tā varētu sniegt savu ar savu ciņā pret terorismu. Nu, un varbūt pār kas tiek piespēlēts kādam komerciālam principā uzņēmumam, aģentūrai, kas tad šo, šo vērtēšanu, šo tiesas spriešanu veids par, par simtiem dažādu gadījumu momentu. Un šī, šī informācijas piespēlēšana, tā ir jānotiek uz, uz kaut kāda leģitīma pamata, un te sākas, te atklājas arī tā visa sarežģītība. Turklāt tas, tam, tam ir jānotiek ātri. Uh, Intveldes kundze, eh, jūs teicāt, ka lai referents ar to visu tiek galā, bet manā izpratnē uh, šis jautājums uh, ne, nav daļa padomis vai parlamenta mandātā. Mēs šeit neko jēgpilnu nespējam piebilst, un, un, un tagad to vairs nav iespējams izdarīt sarunu tātad pārstāvi, priekšstāvi, te vairs neko nevar izdarīt, bet referents jau nāca klajā ar saviem ierosinājumiem. Viņš jau teica, kā šis turpmākais process varētu izskatīties. Vārds jums. Paldies, priekšstādātāji. Nu, mēs ejam pa to ceļu, pa kuru ejam. Un, protams, mūsu mērķis ir caurskatāmība, atklātība, fundamentālu principu ievērošana. Un mēs uzskatām, ka šeit ir skaidrs, kāda priekšlikuma kontekstā mēs šeit runājam, un Sofija, jūs teicāt, ka vajag komisijai nākt tā klājā ar atsevišķu iniciatīvu. Nu, bet re, kur ir? Uh, visu politisko grupu pārstāvji ir saņēmuši šo tekstu četras lapusītes, kas paredz grozījumus trīs konkrētos pantos. Padome tur visu ir jau nokomentējusi. Ēnu referenti arī zina, par ko ir runa. Ļoti labi turklāt līdz sīkumiem visās politiskajās grupās. Līdz ar to mēs Uh, uzskatījām, ka Jozefa, mūsu sociālistu kolēģi, ideja par to runāt šeit ir pamatota un loģiska, un pēc tam no nu, šis process uh, ritēs savu, savu loģisko gaitu, būs diskusija, uh, varēsit ēnu referentu lokā visu pārunāt. Priekšlikums ir šeit. Mēs vienkārši vēlamies, lai tas noteikti, kon, lai tas iegūtu konkrētas aprises, kas izveidotu tādu tā kā algoritmu, kas Eiropolam būtu jāievēro, lai būtu tā tad priekšdarbu fāze, sagatavošanās fāze, tad pilotu fāze. Un tā tad fināla fāze 16. gada jūlijas. priekšlikumam, jebkurā gadījumā būs e, tas, tam ir jābūt e, kā daļai no e- Eiropola priekšlikuma. Sofija, mums ir jāiet uz priekšu. Priekšsādātāji, nē, tas, tas, tas ir nepieņemami. Ja ir četru lapošu priekšlikums, ļoti labi, bet teikt, ka par to jau nav vērts runāt, nu, tad tas nav pieņemami ir jābūt atsevišķam lēmumam, diskusijai šai komitejā. Tāda ir demokrātija. Tā darbotos demokrātija. Citādāk man principiāli būs jābalso pret visu priekšlikumu. Nevar, nav pieņemami tas, ka šai priekšlikumā tādā veidā tiek iešmugulēti kaut kādi būtiski atšķirīgi elementi. Džazmina kungs. neviens te neko pa aplinkus ceļiem negrib izšmugulēt. Uh, un vismazāk jau ēnu referenti. Uh, mēs darām to, kas ir jādara, to, ko ir iespējams darīt, uh, kāda ir loģiskā standarta procedūra, uh, darbojoties ar šādu priekšlikumu. Protams, katrā gadījumā ir, ir uh, ienāk uh, tātad spēles laukumā, tā teikt, parādās kādas jaunas nianses, Ehm, tās tiek prezentētas, pieņemtas zināšanai, izvērtētas, caurskatāmi, atklāti, ne tikai trijologā, bet arī komitejās, līdzīgi kā ar jebkuru citu likumu projektu, kas eh, iziet cauri visām šīm stadijām, ehm, būs grozījumi, būs grozījumi no komisijas, no referenta, no padomas, ehm, jūs taču zināt. neko mēs eh, nemēģinām pa sētas durvīm kaut kā eh, izšmugulēt. Es pirmais iebilstu pret kaut ko tam līdzīgu, ja es to pamanītu. Nē, mēs šeit esam pilnīgi atklāti un godīgi jūsu priekšā. Paldies! Paldies, mums ir eh, jāturpina darbs. Nu, bet kāds tad ir secinājums? Ko tad darīsim? Darīsim tā, kā ierosina referents, saka priekšstādātājs tad ar jūsu priekšsēdētāju svētību šeit uh, likumdošanas procesā tiek ieblēdīti kaut kādi elementi, par kuriem nevienam pirms tam nebija nekādas jausmas. Skaidrs, es protestēju. Oh, tā tad turpināsim, saka priekšsēdētājs. Nākamais referents. Uh, Bonīkungs par digitālo um, vienoto tirgu. Lūdzu. Paldies. Uh, priekšstādātāji, saka Bonīkungs, man ir liels pagodinājums jums stādīt priekšā Lībijas atzinuma projektu par ceļu uz digitālo vienoto tirgu. Esmu pasvītrojis eh, un vēlos to darīt tagad, ka jau kādi priekšlikumi un ierosmes eh, digitālā vienotā tirgus stratēģijas kontekstā ir jāsagatavo ņemot vērā un pilnā, pilnībā, pilnā atbilsmē datu aizsardzības Uh, tiesību aktiem. Atgādināšu, ka datu aizsardzība e, e, nosaka iespēju uzticēties un ir vitāli nepieciešama, lai vienotais digitālais tirgus vispār attīstītos. Ir nepieciešama šāda uzticēšanās pilna vide, lai attīstītos uzņēmēja darbība, lai būtu saimnieciska izaugsme. Līdz ar to uh, ir samē, samērīguma uh, princips šeit ir eh, praktiskā, praktiskā veidā jāpauž. Negribu eh, šeit sacīt, ka ir vērts eh, vai ir kaut kā saimnieciski pamatoti atteikties no pamat tiesībām, pamat principiem saimnieciska ieguvuma vārdā. Nē, ir jāatrod īstais samērīgais līdzsvars starp šiem abiem svaru kausiem. Uh, Es aicinu uz uh, harmonizētu, vienotu tādu, vienotā frontē reakciju uz kiberdrošības apdraudējumiem. Drošība internetā ir uh, jāvērtē no trīs dažādiem rekursiem. Ra rakursiem pirmkārtām tīklu un kritiskās infrastruktūras aiz drošība, otrām kārtām uh, likumsargu iespējas efektīvi vērsties pret kibernoziegumiem un trešām kārtām uh, skaidri priekšnosacījumi un priekšrakstī cīņai ar krāpniekiem un noziedzniekiem kā tīmeklī, tā reālajā dzīvē. Drošība tīmeklī un, un balstās uz trīs vaļiem - uz tīklu un tehnikas drošību, otram kārtām likumsargu, efektīvu klātbūtni un trešām kārtām garantiju tam, ka uh, noziedzība tīmeklī nenoved pie noziegumiem reālā dzīvē. Šeit ir jau kādiem pasākumiem ir jābūt pilnā mērā atbilstošiem pamatprincipiem. Šeit Libē mēs nelegālu saturu mm, vērtējam atbilstoši pēc šī nozieguma sastāvu, piemēram, Uh, pornogrāfija tīmeklī ir komplicētākas dabas jautājums. Šeit uh, ir nepieciešama visu interesēto pušu konstruktīva sadarbība. Uh, digitālā ekonomikā ir būtiski izveidot stabilu šo te regulējošo vidi, lai būtu garantijas tam, ka datu aizsardzības un citi pamatprincipi tiek ievēroti un efektīvi īstenoti. Uh, Um, arī lietotājiem gal galā ir jāapzinās uh, sava loma, um, tāda saimnieka atbildībai ir uh, jābūt arī datu turētājiem, datu subjektiem. Uh, šiem principiem ir jābūt iestrādātiem jau dizaina fāzē, veidojot kādas jaunas struktūras tīmeklī. Tehnoloģija strauji attīstās bet drošībai ir jābūt jauno dizaina fāzes tajā visā klātesošai. Lai kādi dati tiktu apstrādāti, mm, šīm dažādām struktūrām ir jābūt ne tikai savietojumām, bet arī no datu drošības un aizsardzības viedokļa aizsargātiem un drošiem. Ir jāiet uz vienotiem universāliem standartiem, kas uh, Eh, ir absolūti svarīgs priekšnosacījums arī e-demokrātijā. Sadarbība ar trešajām valstīm, eh, protams, nākamais eh, solis, kas būtu jāspēr. Un mm, šeit būtu pievēršama ciešāka uzmanība datu aizsardzībai un privātuma aizsardzības principiem jau kādu saimniecisku vienošanos slēgšanā ar trešajām valstīm. Atcerēsimies kopienu tiesas neseno nolēmumu un diskusiju, ko nesen esam uzsākuši. Pagājušajā nedēļā ēnu sanāksmē norādīju, ka esmu gatavs turpināt šo darbu. Mūsu priekšlikums pavisam drīz nonāks balsošanā arī ITRE un INKO komitejās. Strādāsim angļu valodā, lai procesu padarītu ātrāku To, tas, to ir būti, tas ir būtiski tajos jautājumos, eh, kur mūsu kompetence nav ekskluzīva. Šeit ir svarīgi, lai mēs maksimāli ātri noformulētu savu pozīciju. Eh, termiņš grozījuma iesniegšanai, vēlos atgādināt, ir 28. oktobrs, pirmdiena, pusdienlaiks. Paldies, eh, Bonīkungs, tiešām tāds pamatīgs, apjomīgs fails Mm, grozījumu šķiet būs daudz. Vai kāds no ēnām ir šeit mūsu vidū? O, jā, ja? nu tad divas minūtes lūdzu jums.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 Tehniskās problēmas turpinās, diemžēl nav iespējams dzirdēt runātā. Okay, as long as it's working now, I'm okay. Thank you. Šeit tagad var dzirdēt. Runātājs atbalsta referentu viņa svarīgajā darbā, jo jautājums tiešām ir kārtīgi svarīgs. Vienotās digitālās tirgus ir mm, augsta prioritāte gan TV viss, pie kā mēs strādājam šeit parlamentā. Nu, TV katru mūsu darba elementu ietekmēs eh, šis jautājums. Īpaši mm, līdz ar to pie šī punkta nekavēšos, manuprāt, Bonīkungs panāca tie, teicam, līdzsvars tagad jautājums starp pilsoniskajām brīvībām no vienas puses un inovāciju atbalstīšanu no otras puses. Ka nepieciešams uh, nodrošināt, lai pilsoņi un uzņēmēji Eiropā justos so droši, bet vienlaikus arī būtu konkurētspējīgi pasaulē. Pasaulē, kur tik um, strauji gal galā attīstās. Un te, protams, nepieciešama resursa, lai radītu jaunas uh, darba veids Eiropā. Un Eiropas um, uzņēmumiem izmantotu inovāciju potenciālu. Un nu, tā ir runa par eh, tādiem svarīgiem jautājumiem, kā piemēram, eh, kā mēs varam panākt, lai inovācijas un eh, tehnika, tehnika attīstība kļūtu labāk, vairāk pieejama cilvēkam ar īpašām vajadzībām, kā mēs varam izmantot bērnu tiesību aizsardzībai, tā vietā, lai bērni no tā ciestu, diemžēl, nu, pat labam, no sensēm, kam izdodas likt bērniem bieži vien ciest. Uh, Kibernosveicība arī mūsu prioritāte. Runājot par to, kā dažādas animācijas tiek ieviestas, ir nepieciešami stingrāk kibernosveicības apkarošanas pasākumi. Nu, visbeidzot, um, ir ātri raiti jāvienojas par datu aizsardzības satvaru. Nepieciešami vienojušās par to safe harbor, par to drošo, tā teikt, uh, ostu jautājumu un uh, par starptautiskiem standartiem runāt. Nu, mums Eiropā jāspēlē būt pirmā vīla šeit. Tā uh, Vanikungs ar to pieminēja. Mums ir visas iespējas eh, izmantot eh, mūsu priekšrocības un nodrošināt to, lai Eiropa tiešām būtu šī mm, pirmās vīles spēlētāji. Nu, un mēs uzlabotu tās iespējas, kas ir mūsu pilsoņi rīcībā. Paldies, Koeļo kungs, lūdzu. Paldies, vēlos arī uzteikt teicamo mūsu kolēģa Maikla Bonīkunga veicumu. Piekrītu referentam bet uh, arī tādi īsti četri komentāri no manas puses. Pirmkārt, uh, pamatiesība jautājums. Pamatiesības uh, šajā jaunajā digitālajā laikmetā ir liels izaicinājums. Mums, Eiropiešiem, ir būtiski aizsargāt pamatiesības, vienlaiks paturot prātā to, ka datu aizsardzība un privātums ir būtiska arī digitālā kopējā tirgus sekmēšanas kontekstā. Otkārt, mēs nedrīkstam pieļaut, lai šīs normas eh, tiktu uzskatītas par tādām, kas attiec tikai uz Eiropas Savienību vien. Digitālā pasaule taču ir aizvien um, globālāka, robežas tiek nojautas, mums to nevajag aizmest. Veidot kopējo tirgu. Mums ir jāsadarbojas ar mūsu partneriem, pamatā ar ASV. Un tas ir atbildes neseniem Eiropas kopienu uh, tiesu lēmumam par tā saucamo safe harbor jautājumu. Un, jo vairāk mēs paļaujamies uz eh, digitāliem aspektiem, jo vairāk mums jādomā par eh, mūsu tīklu drošumu, par personas datu drošumu, nu, un arī par saistītiem eh, nosacītīgiem nodarījumiem, kurus sakmē internets, kibernosacības jautājums ir teikt pieminēts. Jābež mūsu pilsoņu uzmanību uz to, ka, lūk, pastāv šīs, šāds, šāds fenomens un kāda viņa īstenībā esošie instrumenti, lai cīnītos pret terorismu internetā un tā tālāk. Nu, un eh, vēl ir nepieciešams ne tikai stiprināt sadarbības starp uzņēmējiem un valsts iestādēm, bet, eh, ja mēs runājam par valdības digitalizāciju, nu, tad tā var uzlabot arī eh, demokrātijas zobratu griešanos, tā sacīt. Nu, lūk, priekšsēdētāji, līdz ar to vēlos vēlreiz uzsvērt, ka šīs atzinums ļoti kvalitatīvs. Bonīkums ir tiešām teicami pastrādājis un, ja neiebilste, ja būs iespēja, tad eh, es eh, arī iesniegšu šādus tādus grozījumus. Paldies! Paldies jums abiem, tātad 26. oktobrs ir galējais termiņš grozījumu iesniegšanai un noslēgumā komisijai īsti vārds. Karolīna Rota, komisijas vārdā nešķiet, ka ne viņa kāds cits kolēģis. Jā, nu, komisija saka, ka nekas īpaši piebilstams no komisijas puses nebūtu, nu, pamatā tas, ka jā, trialogi Un turpinās, un viss noteikti tā sacīja. Priekšlētājs, jā, dosie tiešām apjomīgs. Un šis atzinums ir ārkārtīgi svarīgs tos ar um, arī kolēģis izteicās un komisija. Un paldies vai vēlreiz, Bonniekungs, jūs cedējāt kādi termiņi vai vēl kādi galavādi. Priekšlētāji, jā, vien vēlos arī no savas puses pateikties kolēģiem par labiem vārdiem. Un būs drīz sanāksme vēl ar referentiem. Cerams, ka tā būs. Uh, auglīgi. Nu jā, man ziņojums vēl ir projekta stadijā. Gaidīšu grozījumus. Es eh, vēlējos sagaidīt, ko tad Lība komiteja domā par šo jautājumu, par digitālo kopējo tirgu. Kas eh, ir būtiska Eiropas digitālās stratēģijas sastāvdaļa. Priekšstājotājs, jā, visi, kas vēlas iesniegt eh, grozījumus, noteikti iemetiet acis, paskatieties, termiņus dzirdējāt grozījumu iesniegšanai. Nu, vēlreiz paldies, tēdien! Un ejam tālāk, nākamais darba kārtības punkts, septītais darba kārtības punkts. Ceļā uz holistisku pieeju migrācija situācijām vidusjūrā. Tātad holistiski meklējumu, um, tātad risinājumu meklējumu un uh, referents šeit ir uh, um, Cecīlija mūsu kolēģi, vai viņa ir ieradusies? Tas ir Silka Jangi un uh, Roberta Metzola kaut kur vēl gaitiņos uh, tuvojās mūsu sanāksmes zālē. Jā, ir izstrādāts nesen darba dokuments, kā cīnīties pret eh, cilvēku izniecību, kontrabandu un, un likumīgo migrantu nelegālu izmantošanu. Mums bija paši iniciatīvas ziņām šai sakarā uzsvērām, ka nepieciešama holistiska pieeja. Un abas referents stādīs priekšā šo darba dokumentu, ko tās izstrādājuši kopā kolēģiem. Laika nav daudz. 18. oktobrī bija tātad eh, cilvēku kontrabandas apkarošanas eh, īpašā tātad diena, tas jāņem vērā, aizstāvums aktuāls. Nu, vārds eh, kolēģiem Kjāngas un sāksim ar jums. Lūdzu. Grazie, grazie Presidente. E, um... Paldies, um, priekšstādātāji, cienījamie kolēģi. Jūs pareizi pieminējāt, ka jautājums ir aktuāls un izstrādājam šo uh, dokumentu ar eh, kolēģi aktīvu līdzdalību. Nu, kā jūs eh, pieminējāt, eh, faktiski mēs bijām divas references, un tāpēc lielā mērā pie šī dokumenta apšanā piedalījās arī mana cienījumā kolēģe Mecels kundze, kuru mums piemienosies pēc brīža. Bet uh, iesākumā vēlos uzsvērt, uh, kādi tad ir svarīgākie mūsu atzinumā aspekti, un uh, kādiem jautājumiem būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Es vēlos uzsvērt, ka te ir runa par uh, holistisku pieeju, kurā tiek iekļautas uh, divas, uh, ab, tiksim, abas šī, šajā fenomenā iesaistītās puses, tātad gan uh, viena, gan otra vidus jūras puses, tā sacīt. Nebija viegli šis dokuments kalpo, tātad šī dokumenta pamatā bija mūsu, pa, būs, mūsu paša iniciatīvas atzinums. Nu, tādēļ daži no šeit ietvertējiem jautājumiem saistās arī ar glābšanas operācijām uz jūras, kā arī ar legālajām migrācijas alternatīvām. Arī tās iekļaut šajā darba dokumentā, tā kā varbūt uzciņi atkārtošos, neņemiet nu ļaunā. Bet uh, tad īsumā dokumenta struktūra, kā tad, tad eh, um, tā mums ir padevusies. Un atvainojos, ka varbūt šo to palaidīšu garām savā runā. Pieskāršos vien svarīgākiem aspektiem, kas tādi ir, manuprāt, un kolēģi man papildinās noteikti. Nu, tātad par struktūru. Ievadā mēs uh, izceļam, kāda ir atšķirības starp cilvēku izniecību, kontrabandu un, un um, eksploatāciju, tā teikt, darba nolūkos. Nu, bieži vien ir tāds, zināms, sajukums šai sakarā. Jēdzieni tiek um, sajaukt nepareizi atskaitni, tas atstāja ietekmi arī uz uh, krimināltiesībām. Un uh, eh, vēl uzsver, ka, ka šajā gadījumā ir runa tieši par kriminālu sodāmiem nodarījumiem. Cilvēku tiesniecība un kontrabanda. Te mēs izcēlējam septiņus svarīgākos aspektus, pie kā būtu jāpiestrādā gan samanībai kopumā, gan dalību valstīm, lai adekvāti cīnītos ar šo nevēlamo fenomenu. Pirmkārt, eh, jāstiprina dažādu aģentūru loma ir sevišķi izmeklēšanas fāzē, informācijas apmaiņas e, procesā, daudz darāmā. Otkārt, uzsveram, cik e, svarīgs ir tāds operācijas kā Sofija, piemēram, un citas operācijas vidusjūrā. Nu, cīņā pret cilvēku tiesniecību un uh, kontrabandu, protams, nevajadzētu aizmirst arī par uh, uh, upuru dzīvībām, par viņu glābšanu. Tālāk runājam par uh, informatīvajām kampaņām, kuras ir pēdējā laikā izvērsusi komisija. Šīs kampaņas tiek izvērstas arī izcelsmes valstīs, Āfrikas un to austrumu valstīs. Mēs uh, esam izstrādājuši šāds tāds ieteikums, kā šīs uh, kampaņas um, uh, izvērst neteicīgāk un produktīvāk. Tālāk runājam par migrācijas um, izcelsmi, par tātad uh, saknēm. Nu, fiksējam, ka pastāv šiem pasākumiem īsti nepietiek, lai cīnītos pret uh, migrācijas uh, cēloņiem. Un nu, tas gan nav mūsu ziņojuma varbūt fokus, bet tomēr. Tālāk atgriešanas stratēģija. Jautājums ir ļoti delikāts, protams, un mēs uzsveram, ka strādājot pie uh, atgriešanas politikas nekādā ziņā nevajadzētu aizmirst par uh, šo personu pamatiesībām. Un tādēļ ir nepieciešams rūpīgi izanalizēt katru pieteikumu patvērumam vai starptautiskajai aizsardzībai un rīkoties atbilstoši kritērijiem. Tālāk arī eh, strādājam pie izcelsmes un tranzīta valstu jautājuma, aicinām visas iesaistītās valsts parakstīt apvienotāciju konvenciju par eh, pārobežu un organizēto noziedzību, kas attiecībā varētu pātrināt arī mūsu reakciju un, eh, un, un palīdzēt mums ātrāk iedibināt kriminālu vajāšanas mehānismu un uh, reāli sodītu šo pasākumu organizatorus. Un tālāk eksploatācijas novēršana. Un šeit ir faktiski runa par tādu, kā varbūt to loku, par ko cīnīties tikai kopējiem spēkiem, es esmu dažādas iestādes, nosakot konkrēti ietvaru Eiropas līmenī. Nu, lūk, tā tad, mūsuprāt, šis ir šī ļoti svarīga iniciatīva, bet um, Nu, kompromiss ehm, nācās diezgan smagi mums strādāja pie šī dosie, jo ir dažādi viedokļi, dažādas pieejas, tā dalībvalsts, eksperts līmenī. Un nu, nešaubos, ka būs daudz komentāru par mūsu veikumu, un nu, tik tā, gadīšu tos vēl nepasitiet, tik tā no mans puses. Paldies, Cecilija! Mm, vai tad uh, eh, Mecels kundze ir ieradusies, otra referente? Mecels kundze vēl nav ieradusies. Nu, uzklausīsim viņu pēc brīža, tad, kad viņi ēdīsies. Bet, uh, lai lieki netērētu laiku, mums drīz būs arī zināšanas, kā respektīvi balsošana, tāpēc aicināšu ēnu referents izteikties, un kolēģi, ja jūs varētu mēģināt izteikties lakoniski, mums pēc 30 jau sāk balsošana. Helga Stīvens, lūdzu, jūs tēmā. Thank you very much, Chair, and thank you. Paldies, eh, priekšstādā. Paldies arī Kjēngas kundze jums par eh, sniegto pārskatu par jūsu darbu. Jūs tiešām esat um, smagi strādājusi, bet jautājums ir ļoti sarežģīts. Es šo dokumentu es tikai pirms piecām minūtēm, tādēļ, nu, tāds izsmeļošs jautājums, komentārs, protams, es uh, nespēšu sniegt arī, kā man kā referentē nebūs tāda galējā viedokļa. Nu, jāsaka, strādāt tā ir mm, sarežģīti. Nu, tā nav tāda nopietna darba metode. Uh, Es nevainoju jūs, es zinu, ka jūs esat smagi strādājot, gatavojot šo dokumentu, bet man, es esmu tādā zināmā sprukās, nu, šobrīd neko daudz nevaru teikt tiešām. Tā kā vēlaties jūs eh, lūgt, eh, varbūt tomēr noteikti, nu, tādas darba metodas nākotnē, kur, kur eh, man ir iespēja ātrāk iepazīties ar dokumentiem un strādāt efektīvāk. Lūk, es varbūt tad vēl iepauzēšu un izteikšos pēc Mecels kundzes, bet es vēlaties uzzināt, kādēļ šo dokumentu saņem tikai tagad tik vēl, jo tas nu, tiešām ziniet nav pieņemami. Paldies! Nu, tagad mūsu vidū ieradies uh, Mecels kundze. Jā, druskuņi esat tā kā aizjaususies skatos, bet, nu, ja um, neiebilstiet, tad, tad, nu, varbūt tomēr dosim jums tad vārdu, jūs kaut kāds līdz referente un būtu vietā uzklausīt jūs un pēc tam pārējais. Jā, paldies, priekšsēdājs saka, Mecels kundze bija kādā citā sanāksmē, kur sādīja priekšā vēl kādu dokumentu, pie kā esmu strādājis. Sākšu ar Helgas uzdoto, nu pat uzdoto jautājumu, tas tiešām ir vietā. Nu, man arī būtu tāds pats jautājums. Bet, nu, zinu, šis tiešām ir viens no sarežģītākajiem dokumentiem, pie kuras uh, esmu strādājis pēdējā laikā. Ilgu laiku mēs noņēmāmies. Un vēl pirms pusstundas es un konsultanti mēs kopā strādājām, likām punktus uz vitā, sacīt, un tā, un tas bija vienkārši. Es eh, tiešām smagi strādāju kopā ar Cecilu, mūsu biroju strādāju kopā, lai atrastu kopsaucēju un vēlos eh, līdz, arī pateikties Cecilai, manai līdz referentei par centieniem, lai um, panāktu šo kompromisu. Nu, mums nebija, nebija ilūzija, ka darbs pie šī atzinuma būs viegls. Pat, nu, noteikti process līdz pašam galam būs smags, jo nu, viedokļi mūsu starpā tiešām diezgan atšķirīgi par, par visām nodaļām, jo sevišķi par, nu, pat eh, to šo pēdējo pieminēto. Nu, mums jādara tāds risinājums, ar kur mēs varam arī griezties savās attiecīgajās politiskās grupās, lai uzrādītu un panāktu to līdzsvaru, bet, nu, tas tiešām nebūs, nebūtu viegli. Nu, līdz šim es tās, ka vēdējos neslikti, bet, nu, arī ne, neviegli. Es esmu vēl izgājis cauri dokumentam īsumā, bet, nu, es varbūt no savas puses izceltu svarīgākos jautājumus, eh, kur būtu, kurus būtu vērts pieminēt dokuments sadalīts vairākās sadaļās, tur mēs eh, sistemātiski apskatām fenomenu dažādos eh, apskats eh, aspektus. Komisijas tas ir hotspot, jeb kasto punktu, piegājas tam būtu nav pieļams tiešām, mēs varam komisijas iespējas ātrāk izveidot šos kastos punktus un mums par to informēt. Tā kā jāsver Frontex, Eiropa un Eirojas, tā Eiropas aģentūra, kas darbojas šajā jomā, ir nepieciešama labāka starpība, bet arī jāvar viņu resursi, lai viņi reāli tiek galā ar savu darāmu. Un tad tālāk pievērš uzmanību ar operācijām, operācija Sofija vidusjūrā un citām operācijām, atbalstam, ka tās nepieciešams. Ar to palīdzību mēs varam cīnīties pret uh, noziedznieku tīkliem, bet tāpat arī viennozīmīgi uzsveram, ka arī uh, mūsu augstākā prioritāte ir uh, cilvēku glābšana. Tālāk, kas attiecas uz informatīvām kampaņām trešajās valstīs, saprotam, ka tās ir ierobežotas, jāskatās, cik tās ir efektīvas. Bet izvēršot šīs kampaņas ir nepieciešama mētiecīga informācija un jānorāda, kāda kriterija tiek izmantot Eiropas Savienībā, lai noteiktu aizsardzības status piešķiršanu. Tas, mūsuprāt, varētu pārliecināt daļu migrantu neriskēt un šā ceļā nedoties. Tāpat ir nepieciešama droša to cilvēku atgriešana, kas nevar pretendēt uz aizsardzības status piešķiršanu Eiropā. Ja tas ir nepieciešams uh, domājot par kopējās patvērumu sistēmas izveidi. Tas ir tā neatņemama šī procesa daļa. Bet, nu, princips ir tāds, ka katram cilvēkam tiesības pretendēt uz individuālu savu pieteikumu izskatīšanu, un šo principu mēs vēlamies uh, visam ceļu strādāt spēkā. Komisija piedāvā izstrādāt uh, kopēju drošo izcelsmes valstu principu, atbalstam, tas var būt labs instruments tām, lai sekmētu drošu to personu atgriešanu, kas tam pretendēt uz aizsardzību. Tālāk tā saukto um, pushback principu. Tas pretrunā ar um, starptautiskiem principiem, un mēs to neatbalstam. Domājot par veicamiem pasākumiem, jādomā par izcelsmi, par, par eh, šo pasākumu saknēm. Preventīvu pasākumu vien ar to nepietiks. Cilvēki turpinās kāpt laivās un mums jādomā, kā apstādināt šo pirmo soli. Jā, jāstarbojas ar trešajām valstīm, lai izvērtētu patvērumu sistēmas, to kā trešās valsts atbalsta patvērumu meklētājus un cīnās pret eh, cilvēku tirgotājiem. Mums jāpalīdz šādām šā trešām valstīm, ar kurām izvēršam sadarbību, jāpalīdz tām izstrādāt eh, patvērumu stratēģijas, un lai nu, panāktu to, ka tie, kam ir tiesības pretendēt starptautisko aizsardzību, var to pretendēt arī tur. Jāvēro tiešo valsts tiesību aizsardzības iestāžu kapacitāti, bet vienlāk secinam ar Eiropas savienību būt eh, selektīvai un ņemt vērā to, kāda ir šo aģentūru un, un iestāžu reputācija attiecībā uz cilvēktiesībām. Ir nepieciešams, lai abas puses būtu, tā teikt, ieguvējs. Ir nepieciešams, lai krimināltiesības aizsargājas cietušos. Ir nepieciešama sistēma, kurā cietušie, kurā upuri var eh, nākt klajā ar um, uh, pierādījumiem, lai viņi neiztos apdraudēt, liecinot pret saviem pārdarītajiem tirgotājiem. Un tāpat tādas organizācijas kā MOS un, un uh, citas organizācijas, kas izklāda cilvēkus jūras, ir svarīgas. Cilvēki, kas sniedz humāno palīdzību tiem, kam tā ir nepieciešama, un nu, tos ne, nedrīkstētu kriminalizēt, un uh, Eiropas Savienības tiesībās tas arī būtu jāatspoguļo. Pēc veicam mums arī atsevišķa sadaļa par, eh, par eksploatāciju, eksploatāciju dabietās. Tāda migrantu eksploatācija nākam klājā ar konkrētām rekomendācijām. Esam vienoti, ka šāda migrantu eksploatācija jānovērš. Mums šeit nepieciešama duāla pieeja. Ir efektīvi jāvēršās pret darba ņēmēju nelegāliem rīcībām un vienlaikus jāaizsargāties šeit Paldies, Antonē, ka nokavējos un ka dokuments dienātās eh, par nokavēšanos un cerams, ka mums būs iespēja vēl spriest par to, ko es tad domāju šodien vai turpmākajās dienās. Paldies. Thank you very much, Roberta. Um... Paldies. Paldies, Roberta. Um, runātāju saraksts ir pagaršs, jums daudz ēnu referenci šeit ir, bet, nu, tas ir uh, visu ēnu referenci saraksts varbūt ne visi ir ieradušies, jā, ja? tā kā, nu, skatīsimies, nākamais runātājs varētu būt. Uh, Finansiālo korā, lūdzu. Paldies eh, priekšsēdētājiem. Un um, jāsaka, ka eh, es arī saņēmu šo dokumentu tikai pirms brītīm, pirms kādām 20 minūtēm. Tā kā, nu, nu, protams, ka fiziski nebija iespējams ar to rūpīgi iepazīties. Tas saprotams. Un līdz ar to nu, man būs vien tādi provizoriski komentāri. Es te mēģināju ko spēju pēdējās desmit minūtes te lasīt, burties tam cauri, bet, nu, skaidrs, ka nepaspēju. Nu, šādi tādi aspekti jau tika pieminēti, un uh, pārstāvju dokumentam es piekrītu, bet ir šādi tādi jautājumi, kur nepieciešami precizējumi. Šis jautājums par karstiem punktiem ir hotspotiem. Principā es tam piekrītu, bet man nav līdz kādam skaidrs, uh, uh, nu, kā šie hotspoti tiks veidot un, un kas tur īsti notiks izskatās, ka varētu nākties mainīt um, dalību valstu tiesību aktus. Es gan skatos, kā tad uh, darbojas Itālijas hotskots, un tie daudz mums atbilst tam, kas te ir ietvērs tagad, bet katrā ziņā nu, šāds tās neskaidrības. 48 vai 72 stundās ikā hospitalos būtu jāveic cilvēku efektīvi identifikācija, un tas viņas nevienmēr ir iespējams. Jā, Dublinas uh, regulā nu, tiktu mm, pārskatīt un nu, tad es nezinu, kādā ziņā nepieciešama uh, adekvāta procedūra, kā tam, kā identificēt, identificēt cilvēkus un tos pārcelt tālāk vai nepārcelt. Un nu, šī hotspot sistēma ir domāta tam, lai nodrošinātu pirmkārt cilvēku identifikāciju, pēc tam uh, mm, palīdzētu migrantu sadalēt tās acīm, bet, nu, pat, pat labāk izskatās, ka līdz galam tur skaidrības īsti nav. Un tālāk par informatīvajām kampaņām trešajās valstīs, ar kur palīdzību mēs mēģinam mazināt uh, migrācijas spiedienu, migrācijas plūsmas. Nu, nezinu, man arī diezgan liels šaubas ir par šīm kampaņām. Esmu aprunājies ar diezgan lielu migrantu skaitu, un man šķiet, ka pārsvarā tie, kas nu, kāp laivās, nu, viņi, viņus šīs te informatīvās kampaņas neko daudz neietekmē. Viņi saprot, viņi zina, kādi ir riski, un šā kā tā viņi pieņem lēmumu uzņemties šos riskus. Nu, nezinu, varbūt, ka jāatrod kādi citi argumenti. Uh, Un cik tie akcenti jāsliek šajās kampaņās, varbūt, varbūt vairāk būtu jā, tiešām jārunā un jānodrošina legāli un droši piekļuvs ceļi, kaut kā tā. Jo, nu, pat labam šie mehānismi īsti nestrādā. Un kādās ziņā ir jā, jādod uh, arī cilvēkiem adekvāta informācija par to, ka, nu, ja viņi var pretendēt uz starptautisko aizsardzību vai patvērumu, tad, tad viņiem arī viss tiesības ir tā kā ierasties un lai viņi pārliek nebaidās arī. Un viņiem nav jāizmanto uh, tirgotāju kontrabandistu pakalpojumu pēdiņās. Un, kādreiz runāju par šo jautājumu, par terminiem, nu, itāļu valodā vismaz ir grūti saprast, kāda atšķirība starp šiem tirgotājiem un kontrabandistiem. Būtībā te ir kā divi nodarījumi, bet bieži vien tie tiek jaukti. Tad, ja cilvēks uh, samaksā kādam, kas uh, par, par to, lai viņi nogādātu trešajā valstī tā ir viena lieta, bet, bet bieži vien ir e, šie, šie kontrabandisti, jā, kur, kuriem tiek samaksāts, lai cilvēkus nogādātu tā valstī, e, varbūt arī pret viņu gribu. Nu, nav īsti skaidrības par termiņiem, vēl sakot. Ir e, tā sauktais Palermo protokols, ANO protokols, bet man radies iespējas, ka pat daži migrācijas eksperti īsti neapzinās kādu atšķirību starp šīm definīcijām un tās iespaido arī likuma traktēšanu. Bet katrā ziņā vēlos pateikties vēlreiz eh, abām kolēģiem. Varbūt tieši šis te definīcija jautājums ārkārtīgi sveiks. Es teicu arī savas prezentācijas sākumā pieminēju. Var vien pievienoties, ka ir svarīgi vienoties, eh, par ko tad runājam. Paldies! Thank you, Mr. Korau. Um... Paldies, Korau kungam. Nākamā runātāja lūdzu. Tack så mycket för ordet. Eh, jag säger som eh, för... Paldies, priekšsēdētāji. Nu, nav tagad eh, vienkārši pāris minūtēs izlasīt šo dokumentu. Es gribu, nu, negribu to vēl lieku reizi atkārtot. Mēs īsti, nu, esam informēti, protams, visi, par ko šeit ir runa. Ko nozīmē šie hotspots, karstie punkti Itālijā, Grieķijā? Tātad tur tiek noskaidrotas eh, šo migrantu identitātes. Nu, šeit notiek gandrīz tāda kā piespiedu sadalīšana. 90 cilvēki, 90% cilvēki, kas tur ir ieradušies, nemaz nav nekādu dokumentu. Viņiem ir varbūt uh, viedtāruņi, bet nav papīru. Nu, un ir ļoti grūti šos cilvēkus identificēt. Un e, šie 160 tūkstoši, kas jau ir ieradušies, e, nu, un ja viņi tiek sadalīti pa valstīm, šīs kvotas tiek ievērotas, un ko darīt ar pārējiem, vienkārši ielaist Eiropā? Manā valstī, Zviedrijā, tad viņi, piemēram, nonāks pie mums, nu, tur ir šausmīgi daudz e, sadzīves problēmu, tur ir pilnīgi tāds telšu nometnes, bet kas notiks ar kvotām? Nu, tie ir jautājumi, kas atkal mani urda. Paldies! Paldies, vai ir vēl kāds uh, kolēģis, kas vēlētos komentēt šo darba dokumentu? Es, protams, apzinos, ka jums, protams, ir daudz jautājumu minēto iemeslu pēc, bet Stīvens Kundz, lūdzu. Paldies. Es ļoti ātri izlasīju dokumentu, nu man ir jau dažas piezīmes. Tātad par šo cilvēku, nu, tā kā sūtīšanu atpakaļ. Es zinu, ka par to ir ļoti daudz runāts, tas ir pretrunīgs jautājums, es to ļoti labi saprotu, bet tas ir ļoti svarīgi. Šis ir svarīgs instruments, lai varētu kontrolēt Eiropas ārējās robežas. Ja mēs varam pārtvert cilvēkus, Un visus šos cilvēkus, ja mēs viņus, nu, uzņemsim Eiropā, tad viņi eh, nebūs vienkārši nobijušies, un ja šie cilvēki tā tad, eh, ja viņus var nosūtīt atpakaļ uz izcelsmes valsts, tad šie cilvēki, eh, nu, varbūt nevienmēr izšķirsies ierasties Eiropā. Tātad šis pushback, jeb atpakaļ sūtīšana varētu būt patiešām likumdošanas instruments, lai eh, tā kā ierobežotu migrācijas viļņus. Un tie cilvēki, kas ir pārtverti, nu, viņus var nosūtīt atpakaļ, darot to pietiekami cienīgi saskaņā ar uh, Eiropas uh, pamatiesību konvenciju. Un jāsaka, ka, protams, mēs varam šos cilvēkus sūtīt atpakaļ un nu, ne jau kaut kā nelikumīgi un tā aizvainojoši. Mums vienkārši varbūt varētu, vajadzētu padomāt par attiecīgu informatīvo kampaņu valstīs. Protams, nav tādu brīnuma risinājumu nav burvi nūjiņas, mēs nevaram visus atturēt no migrācijas, bet, bet tie, kas domā par došanos uz Eiropu, nu viņiem ir arī jāpatur prātā iespēja, ka ja viņi būs ekonomiskie bēgļi, viņus varētu šeit neielaist. Tas būtu pietiekami spēcīgs signāls. Un viņi sapratīs, ka ja viņi ir ekonomiska labuma tīkotāji, viņi netiks pieņemti Eiropas Savienībā. Un tas šos migrācijas viļņus varētu nedaudz noplacināt. Es nedomāju, ka mums nevajag uh, šos cilvēkus iedrošināt ierasties Eiropā un radīt jaunas legālas tuneļus, jaunus legālus veidus, lai viņi varētu ierasties Eiropas Savienībā. Tas tikai novedīs pie jaunām problēmām. Protams, bēgļiem arī ir tiesības uz cienīgu attieksmu, uz aizsardzību, bet mums jādomā, nu ko tad darīs Eiropas valsts un kā tās varēs uh, Uh, risināt šo jautājumu. Protams, arī izcelsmes valstīm ir jārisina uh, šis bēgļu jautājums. Ja runājam par ekonomisko migrāciju, nu mums ir jānošķir šie kara bēgļi un ekonomiskie bēgļi. Tās ir pilnīgi divas atšķirīgas lietas. Mēs nevaram, piemēram, vienā, ar vienu rokas mājienu iznīcināt nabadzību trešajās valstīs. Līdz ar to mēs nu, nevaram pilnīgi visiem palīdzēt. Mēs varbūt domājam, ka mēs varam vai, darīt vairāk, bet mēs uh, pārsteidzamies. Es eh, saprotu, ka tas ir ļoti gara procesa sākums, bet nedomāju, ka tās ir eh, tāds dzīvotspējīgs iespējas. Kirkos kungs lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. Runāšu grieķu valodā. Gribēju pateikties uh, abiem referentiem par izcilo darbu, referentēm precīzāk sakot, un Viņas ir ieguldījušas ļoti daudz uh, darba ziņojumu tapšanā. Mums jau ir pietiekami daudz uh, pieredzes sadarbībā ar trešajām valstīm, piemēram, Turciju, un mums ir jāapzinās, ka robežu jautājumā šeit visas dalība valstis nav vienas prātas, un tas varētu nozīmēt problēmas ar Frontex uh, trupu izmantošanu, ar mobilo vienību izmantošanu. Mums gal galā ir jāvērš pret šo cilvēku kontrabandu. Un tie um, bēgļi, kas jau uh, nonāk pie mums, uh, nu viņiem ir jābūt arī garantijām, ka viņi jau var Turcijā saņemt patvērumu. Uh, lai viņi nenokļūst šajos noziedznieku tīklos, lai viņiem nav jākāpja šajās neizturīgajās laivelēs. Paldies katrā ziņā abām referentēm. Paldies. Kirkos kungs, paldies jums. Jums ir vēl uh, kādi komentāri? Nē, nu tad došu vārdu abām referentēm, bet pirms darīt to pats vēl nu, šo to piemetināšu no savas puses. Tātad, ja mēs runājam arī par uh, migrantiem, par migrantu izmantošanu, par šo cilvēku tirzniecību, kontrabandu. Tie ir ļoti, ļoti jūtīgi jautājumi. Mums ir jārūpējas arī par pareizo definīciju izmantošanu, bet no savas puses. Tātad eh, šo cilvēku eksploatācija piespiedu darbs, nelegālo migrantu eksploatācija. Kirgas kungs teica, ka ir paveikts patiešām labs darbs ziņojuma tapšanā. Un te tiek runāts arī par eh, sezonas strādnieku direktīvu, par nodarbināto direktīvu un ir atsauc arī uz citu eh, jau spēkā esošo likumdošanu. Es gribēju lūgt. Varbūt, ka parlamentam vajadzētu palausīt galvu par attiecīgās likumdošanas pārskatīšanu. Tātad es jūs lūgtu da, pa, paturēt prātā šo iespēju, domājot par šo cilvēku tiesību aizsardzību tika saržģītās jomās. Kolēģi, vai ir vēl kādi komentāri pirms dot vārdu referentiem? Kienkas kundze, jūs vēlties vēl kaut ko piemetināt? Un nu, tad es došu vārdu Remēcels kundzei, lūdzu. Paldies! Gribēju pateikties uh, savai kolēģei. Jūs jau dzirdējāt, ka mums uh, netrāpījās tas pats vienkāršākais darbs. Bet uh, Gribētu tomēr šo to komentēt. Kolēģi runāja par ziņojumu, bet īstenībā tas nav pat ziņojums, tas ir darba dokuments. Gribēju to vienkārši precizēt. Ja runājam par šiem karstajiem punktiem, jā, nu, ar tiem vien mēs problemātiku neatrisināsim. Un to es esmu arī pateikusi dokumentā. Un vēl kāds jautājums par šo cilvēku atpakaļ atgriešanu. Jeb tā sauktiem pushbacks, kā Stīvens kundz to aprakstīja. Nedomāju. To var uzskatīt par starptautisko tiesību pārkāpumu, bet, protams, tas mums vēl ir jāprecizē. šķiet, ka mēs pierakstījām visu, ko kolēģi teica, tas ir darba dokuments. Es ļoti atvainojos, ka jūs to saņēmāt pēdējā brīdī, bet mēs tiešām darījām visu, kas ir mūsu spēkos. Lai jūs informētu agrāk, bet, nu, nu katrā ziņā ir ļoti jauka, ka šis dokuments tiek ļoti augstu vērtēts. Lūdzu, Metals kundze, paldies. Es gribēju pateikties kolēģiem par pacietību, par to, ka viņi pat lasīju šo dokumentu diskusiju gaitā. Paldies arī Helgai. Bet ja mēs runājam par kontrabandu, par cilvēku tirzniecību, par šiem mm, terminiem, mēs konsultējāmies arī ar juridiskiem konsultantiem, bet vajadzētu atcerēties, ka mums ir šis uh, dokuments, kas jau par to runā, par drošām un par drošiem un legāliem migrācijas ceļiem. Un tad, kad eh, ziņojums būs gatavs, mēs, protams, ļoti uzmanīgi skatīsimies uz visu definīciju atbilstību, ņemot vērā tīpaši tik uh, jūtīgas definīcijas. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es domāju, ka referents ļoti labi uh, ilustrē šīs grūtības, uh, kas pavada darba dokumentu Un viņas uh, darīja uh, visu iespējamo, lai varētu jau ar dokumentu mūs iepazīstināt šodien, bet mums, uh, protams, ir arī jāapzinās, ka kolēģim ir nepieciešams vairāk laika, lai izlasītu šo dokumentu, lai labāk noslīpētu savus argumentus. Paldies visiem par pacietību, par līdzdalību diskusijās Nu, varbūt mums vajadzētu arī padiskutēt par to, eh, kā šos darba dokumentus izdalīt eh, ātrāk. Tagad eh, daži kolēģi eh, runāja par to, ka varētu sākt balsot ātrāk, nu mēs domājām, ka pussešos, nu visi varbūt nevarēs ierasties, bet nu cerams, ka vairums kolēģi varēs eh, piedalīties balsošanā un lūdzu neaizmirstiet savus elektroniskās balsošanas kartītes. Tagad līdz pussešiem ir pārtraukums. Paldies! Colleagues, uh, begin to take your seats, please. We're going to vote. Uh... Paldies, dārgie kolēģi. Tagad mēs balsosim 5.30 par datīs ziņojumu un nevajadzētu nevienu aizkavēt. Lūdzu, uh, apsēdieties savās vietās. Colleagues, we're just waiting for the rapporteur, then we'll begin. Mums ir jāsagaida referente, tad uzreiz ķersimies pie balsošanas. Lūdzu, nekustieties. colleagues, the next point on our agenda is the vote on the own initiative report. Tagad mēs balsosim par pašiniciatīvas ziņojumu, radikalizācijas un Eiropas pilsoņu rekrutēšanas novēršana teroristu organizācijās. Dātī kundze, vai jūs gribat vēl runāt pirms balsošanas? Ja nē, tad varam ķerties pie balsošanas. Bonjour, monsieur le président. D'abord, je voulais. Esiet uh, eh, sveicināti, tiešām atvainojos jo man te bija citi pienākumi Parīzē, citi uzdevumi man liedza eh, ierasties eh, pietiekami laicīgi eh, un arī nevarēju šeit uzkavēties visu laiku. Paldies, paldies visiem, visiem politisko grupu pārstāvjiem par gala versiju. Esam spējuši rast kompromisus, tiešām kvalitatīvus kompromisus atklātā, godprātīgā saruna ceļā. Paldies Barbarai, Annai ēnu referentiem. Tiešām jūs visi bijāt aktīvi, pretīm nākoši, tīpaši ņemot vērā šī brīža politisko klimatu. Ir ļoti aktuāls šis jautājums par to, kā neļaut teroristiem uzvarēt, mūs iebiedēt. Tā kā ceru, ka šodien spēsim raiti nobalsot un atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies, Dati kundzei. Tā tad vai visiem ir elektroniskās kartītes līdz? Tā tad, ja jums nav līdzi elektroniskās balsošanas kartes, tad celiet roku un mēs saskaitīsim jūsu balsis. Tātad ķeramies pie darba, sākam balsot. A kompromiss. Balsojam. Vote is. Beidzam balsot.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 pieņemts. B kompromiss sākam balsot. The vote is Tā tad viena par daudz no SD grupas. Lūdzu. Izņemiet tātad no ierīces savu kartiņu. Beidzam balsot. Nu, pieņemts. 131. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad beidzam balsot, priekšsēdētājs atvainojas. Pieņemts. C kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. D kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. F kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. G kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. H kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemta. Jē, kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot, pieņemts. 212. Eh, sākam balsot. Beidzam balsot. That's rejected. Amendment 2. Noraidīts. 213. grozījums. Kolēģi, ja visiem tas ir paprātam, varam nobalsot vēlreiz par 212. Nobalsosim vēlreiz, izņēmumu kārtā. 212. grozījums sākam balsot. Es atvainojos, ja esmu kļūdies, saka priekšsēdotājs. Beidzam balsot. Nav pieņemts, noraidīts. Beidzam balsot, noraidīts. 213. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 214. sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Kā kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts L kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. M kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss pieņemts. 244. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss N. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pirmā daļa ir pieņemta, otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Ceturtā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ceturtā daļa pieņemta. 267. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. O kompromiss sākam balsot pirmā daļa. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa. Sākam balsot. Pieņemta.

Beidzam balsot. Noraidīti 289. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Divsimt deviņdesmitais sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 291. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 292. sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 296. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt deviņdesmit astotais sākam balsot.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 Noraidīts. 297. sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. P kompromiss sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Q kompromiss sākam balsot. vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 323. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. R kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 336. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 338. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 504. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Es kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kult 1, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. T kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kult 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kult 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kult 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kultu 33. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. U kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. V kompromiss. Pirmā daļa. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemta. Dubult V kompromiss. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss X. Sākam balsot par pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. And closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 403. grozījums. Sākam balsot. The vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 405. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss Y. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 418. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis Z. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 431. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. AA kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 447. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. A, B kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kult 12, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. A, C kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Kompromis AD. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 468. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 469. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromis AE, pirmā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. AF kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. AG kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. AH kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 502. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 505. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. AI kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. AFET 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. AJ kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. A kā kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. AL kompromiss divās daļās. Pirmā daļa par. Beidzam balsot, pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Piecsimt četrdesmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 542. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. AM kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. AFET 4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Afet 13. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 554. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromisā N. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 565. grūzījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 566. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. AO kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. AFED 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. AFED 10. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Afet 11. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Afet 12. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss AP. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Afet 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. AQ kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 592. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 593. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 594. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. AR kompromiss. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. AS eh, balsojam. Beidzam. Pieņemts. AT balsojam. Beidzam. Pieņemts. AU balsojam. Beidzam. Pieņemts. AV balsojam. Beidzam. Pieņemts. A, dubultvē, pirmā daļa balsojam. Beidzam. Pieņemts. Otrā daļa balsojam. Beidzam. Pieņemts. 6, 4, 4. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. 6, 4, 5. Balsojam. Beidzam. Noraidīts. 6, 4, 6. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. 6, 4, 7. Balsojam. Beidzam. Noraidīts. AX. Kompromiss. Balsojam. Piedodiet, 648. piemirsām. Balsojam. Beidzam. Noraidīts. Tātad kompromiss AX. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. 6, 5, 9, saka priekšstādātājs. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. 660. Balsojam. Beidzam. Noraidīts. 661. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. Afe 26. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. Uh, ievilkumi. Eh, Pirmais grozījums, tātad citations, beidzam balsot. Pieņemts. Eh, otrais grozījums, balsojam. Beidzam. Pieņemts. Trešais grozījums, balsojam. Beidzam. Pieņemts. Ceturtais. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. Piektais grozījums. Balsojam. Beidzam. Noraidīts. Sastais grozījums. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. Septītais grozījums. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. Devītais. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. Vienpadsmitais un 12. ir identiski. Balsojam par tiem. Beidzam. Pieņemts. 13. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss AZ. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. 21. grozījums balsojumu. Beidzam. Pieņemts. 22. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. 24. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. 23. grozījums balsojam. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss BA balsojam. Beidzam. Pieņemts. 38. grozījums balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. grozījums balsojam. Beidzam. Pieņemts. 43. balsojam. Beidzam. Noraidīts. 45. grozījums. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. 46. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss BB. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss E. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. 58. Balsojam. Beidzam. Noraidīts. 60. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. Tagad kompromiss BC. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss BD. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss BE. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. 87. grozījums balsojam. Beidzam. Pieņemts. BF kompromiss balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtais grozījums balsojam. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss BG balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 107. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 108. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 109. Balsojam. Beidzam balsot. Apstiprināts. 111. grozījums. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. 113, ne 112. Priekšsādātājs atvainojas, tātad 112 balsojam. Beidzam. Pieņemts. 113. Lūdzu, balsojam. Beidzam. Pieņemts. 114. grozījums, balsojam, apsvērami. Beidzam. Pieņemts. 115. balsojam. Beidzam. Noraidīts. 133. Eh, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 135. Eh, balsojam. Beidzam balsot pieņemts. Un tagad gala balsojums. Lūdzu, balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 41 par, 6 pret, 7 atturas. Apsveicu referenti Datī kundzi. Paldies, kolēģi, līdz ar to šīs dienas darbu esam paveikuši.